We open the meeting. Eh, Kolēģi, sāksim sanāksmi. Vai uzskatām darba kārtību par pieņemtu? Tajā gan būs sakojuši grozījumi. 15. punktā Eiropas Savienības politiku pilsē, pilsētu dimensija, urbānā dimensija. To šodien nevarēsim skatīt, jo referents nebūs klāt. Bet viedokļu apmaiņu aizvietosim ar īsu paziņojumu. Rīta sanāksmes beigu daļā. Aptuveni 12.12.30. Šodien ir pieejamas visas valodas, tulkojumā izņemot horvātu valodu. Un sveicam mūsu vidū jaunu biedru nodarbinātības komitejā Amjad Bašīr kungu. Nezinu, vai viņš jau ir ieradies. Viņš ir jauns aizvietotāja loceklis mūsu komitejā, kas pārstāv ECR. Sveicam viņu! Kas attiecas uz apmeklētāju grupām, tad šodien pēcpusdienā viena tāda pie mums ieradīsies, ko uzaicinājusi kultūras komitejas biedri. Pāriem pie ceturtā punkta mūsu darba kārtībā transatlantiskais tirzniecības un ieguldījumu, transatlantiskā tirzniecības un ieguldījumu partnerība, TTIP. Bet piemirs atvainojos. Ceru, ka varam apstiprināt 21. un 22. janvāra sanāksmes protokolu. Šķiet, ka varam to apstiprināt, nu labi, tādā gadījumā pāriem pie 4. punkta ieteikuma Eiropas komisijai par sarunām par TTIP. Pilnā viedokļu apmaiņa par teksta projektu ir plānota ārkārtas komitejas sanāksmē 5. martā. Un termiņš grozījuma iesniegšanai ir noteikts 6. martā. Šī gada 6. marts 2012. Nu, re, tad pieturēsimies pie šāda grafika. Un es ceru, ka Marijana Harkina ir ieradusies, ja tagad dodu jums vārdu. Atzinumu sagatavotāju, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos pavisam īsi. Galu galā šī jau nav viedokļa apmaiņa. Atzinumā projekts tika izsūtīts ēnu referentiem pagājušajā nedēļā, un deputātiem ir pieejams sākot ar šorītu. Diskusijas notiks ārkārtas sanāksmē 5. maijā, un termiņš grozījumiem ir 6. mājas, un šorīt no rīta gribēju tikai to uzsvērt deputātiem. Zinu, ka deputāti būs ļoti ieinteresēti šajā atzinumā. Tomēr laiks mums pieejamais nebūs garš, bet atzinums ir pieejams Tur tikai 1500 rakstuzīmes, pavisam īsts atzinums, un noturēsim nākamā ceturtdien no rīta viedokļu apmaiņu. Bet, ja nu kāds gribētu ko pārunāt, tad uh, lūdzu vērsieties pie manis, jo laika nav daudz, kā jau minēju, un gaidu daudzus uh, gan grozījumus, gan arī labu sadarbību. Paldies! Thank you, Madam Hark. Paldies, Harkinas kundze! Vairāk jānu referenti. Vai kāds no jums gribētu izteikties? Šķiet, ka ne. Nu, labi, tad pievērsīsimies tam nākamajā sanāksmē. Komisija, vai jums kas piebilstams šobrīd? Arī šķiet, ka ne. Ļoti jauki. Tad nu šobrīd liksim punktu. Laika grafiki un plānotie termiņi mums ir skaidri. Svarim pie piektā darba kārtības punkta. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Atzinam projektu. Došu vārdu Laura Agēja, kas ir referente. Lūdzu. Grazie, prezidente. Buongiorno, kolēģi. Paldies, priekšsādātāji. Labrīt visiem. Sākumā gribētu jums pateikties par to, ka iecēlāt mani par atzinumu sagatavotāju. Paldies jums par izrādīto uzticību. Nevienmēr šī loma tiek skatīta tikai pozitīvā gaismā, bet es, strādājot pie šī atzinuma projekta, esmu mēģinājusi iet divus ceļus, kas, manuprāt, tagad ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, jārunā par direktīvu, kur aizvietojam ar šo regulu. Tur bija zināmi trūkumi un tādēļ strādāt pie šī projekta un mēģinot izstrādāt grozījumus, esmu mēģinājis panākt to, ka iepriekšējā direktīva nebūtu vairs dažādi interpretējama jo īpaši attiecībās dalībvalstu atbildību. Un tas ir paveikts tādēļ, lai izvairītos no dažādām interpretācijas iespējām attiecībā uz tiesību akta īstenošanu, kas tā rezultātā kļūst neefektīvs. Un, manuprāt, individuālajā aizsardzības līdzekļi darbiniekiem ir būtiski, lai nodrošinātu to, ka izvairāmies no arī letāliem negadījumiem darbā. Un tādēļ esmu mēģinājusi ļoti skaidri norādīt, cik svarīgi ir drošība. Drieši, drošība, kas jānodrošina darba ņēmējiem, darbiniekiem, kas izmanto aizsardzības līdzekļus. Un sagatavot grozījumus, esmu mēģinājusi norādīt uz to, ka mēs izmantojam ad hoc instrumentus, dažāda veida aizsardzības līdzekļiem, un tikai tādējādi varam nodrošināt drošību. Un tādēļ es mēģināju izdarīt šeit nodalījums starp dažādiem instrumentiem, lai ņemtu vērā arī darbinieku fiziskās īpašības, nu, piemēram, um, sievietes vīrieši tiktu nošķirti jaunieši, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Jo, piemēram, Itālijā, bet, manuprāt, tā pat ir arī vairākās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, uh, ekonomikas krīze ir novedusi pie tā, ka jaunieši nonāk nodarbinātības situācijā un viņiem ir nepieciešami aizsardzības līdzekļi, kas būtu atbilstoši, nu, piemēram, viņu augumam, un tikai tādējādi mēs varam nodrošināt pienācīgu aizsardzības līmeni. Un gribēju uzsvērt to, cik svarīgi ir arī sniegt pienācīgu informāciju un nodrošināt to, ka visi ir informēti, tajā skaitā gan tie, kas izmanto aizsardzības līdzekļus, gan tie, kas tos ražo. Un tā ir tieši tādēļ esmu iesniegusi grozījumu priekšlikumu, kas veicinātu komunikāciju un informācijas nodrošināšanu pat tur, kur um, mērķu auditoriju ir ļoti grūti sasniegt. Nu, piemēram, izmantojot aplikācijas internetā, kas ļauj vieglāk nodot šo informāciju. Informācijai par aizsardzības līdzekļiem ir jābūt patiešām skaidrai, un tādēļ esmu lūgusi, lai gan marķējums, gan arī instrukcijas individuāla aizsardzības līdzekļu lietošanai tiktu sniegtas attiecīgās valsts valodā, kur šie līdzekļi tiek laisti tirgū. Un kas attiecas uz kontrolēm un inspekcijām saistībā ar šo līdzekļu izmantošanu. tad jāsaka tikai izmantojot efektīvas kontrolas un pārbaudas, mēs varēsim pienācīgi nodrošināt šo līdzekļu izmantošanu. Un papildus kontrolēm esmu lūgus noteikti arī zināmus soda pasākumus, ja nu kontroļu rezultātā tiktu atklāts, ka nav atbilstības regulai. Šīm sankcijām, šiem sodiem ir jānodrošina veids, kā veicināt to, ka valstis, kas īsteno regulu, pārliecinās, ka viņu individuālās aizsardzības līdzekļi tiek pienācīgi gan laist tirgu, gan arī pēc tam izmantot. Turklāt, manuprāt, ir svarīgi arī uzraudzīt, monitorēt situāciju pašām dalībvalstīm sadarbojoties ar komisiju. Tas jādara, izmantojot un sniedzot tiešā veidā informāciju. Un tādējādi mēs nodrošinātu to, ka vienas valsts labā praksa kalpo par stimulu otrai, kas strādā pie regulas īstenošanas. Esmu mēģinājis savā darbā domāt par darbiniekiem, par cilvēkiem, arī kas ražo šos līdzekļus, šo aprīkojumu, lai tādējādi nodrošinātu reālu drošību jo tikai izmantojot efektīvus aizsardzības līdzekļus un pareizu informāciju un veicot efektīvas kontrols, mēs nodrošināsim darbinieku drošību darba vietās. Protams, esmu gatava runāt ar, diskutēt ar visiem, kas gribētu sadarboties vai iesniegt papildus grozījumus, lai beig beigās mums būtu tiešām izcels atzinums, kas ņemtu vērā to, cik ļoti svarīga ir šī regula saistībā ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem un darba ņēmēja aizsardzību. Un tādēļ esmu atvērta konstruktīvam dialogam un tādam dialogam, kas ņemtu vērā šo līdzekļu lietotājus, lai nodrošinātu viņu veselības aizsardzību darbā. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Vārds ēnu referentiem, ja nu kāds gribētu izteikties. Sākumā Kazakungs no ETB. Eh, cari colleghi, grazie, buongiorno. Dārgie kolēģi, labrīt visiem! Sākumā gribētu pateikties Laurai par lielisku paveikto darbu. Individuālajā aizsardzības līdzekļi, tiem jābūt augstā līmenī, lai tie nodrošinātu darba ņēmēju veselību un aizsardzību darbā. Ir pilnīgi skaidrs tas, ka tad, kad runājam par šāda veida augsta riska līmeņa darba vietām, tur ļoti būtiski ir individuāla aizsardzības līdzekļi, kas pienācīgi darbotos. Un tas būs tas, kas nodrošinās darba ņēmēju veselības aizsardzību. Šī joma, manuprāt, tiešām varētu gūt labumu no papildus konsekvences Eiropas līmenī, un tādēļ lielā mērā atbalstu komisijas priekšlikumu aizvietot šobrīd spēkā esošo direktīvu ar regulu. Un atzinums, kas mums šodien priekšā uz galda, tajā ir vairāk vērtīgi elementi, kas uzlabos komisijas sākotnējo priekšlikumu jo īpaši šeit jārunā par individuālo aizsardzības līdzekļu personalizāciju gala lietotājiem. Atkarībā no tā, vai te mēs runājam par sievietēm, vīriešiem, jauniešiem vai cilvēkiem ar invaliditāti. Otrakārt, ir jārunā, par, jādomā par šo, nu, piemēram, iPhone viet, vietāluņu aplikāciju izveidi attiecībā uz aizsardzības līdzekļu pareizu izmantošanu. Un treškārt kontaktpunktu izveide un informatīvās kampaņas, lai cilvēki būtu informētāki. Jāsaka, man nav nekādu iebildumu. Tomēr es vēl aizvien gaidu atgriezinisko saiti arī no nozares pārstāvjiem. Un, protams, ka mums ir labākā veidā arī jāsaprot tas, kā šie pasākumi varētu ietekmēt uzņēmumus tīri no administratīvā skatu punkta raugoties. Tomēr jāsaka, šeit iekļautās idejas ir tiešām labas, un tādēļ gribētu pateikties referentei vēlreiz par paveikto darbu. Thank you. Liels paldies, Kasakungs, Balaškungs no SND, SND grupas. Uh, Um, paldies, priekšstādātāji! Šis ir ziņojums, kas uh, var šķist diezgan tehnisks, bet tāpat laikā tāds ļoti ikdienišķs. Jo attiecībā uz strādājošiem, jā, ja ir kaut kas ar defektiem, kaut kas nav kārtībā, tad tas var apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. Tā ka tēma ir ārkārtīgi svarīga un jāskatās, kā šī tēma tiek risināta. Tāpat laikā gribētu precizēt vienu lietu, ka uh, IMCO komiteja ir tā, kas uh, pēc tēmas ir atbildīga, un mēs izstrādājam atzinumu. Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai jāpieliek šī strādājošo uh, skatījums, un otra lieta ir jau direktīva, kas šobrīd pastāv, un uh, komisija nāk ar uh, priekšlikumu regulai. Tātad Tur būs zināmas izmaiņas, eh, izmaiņas, bet arī tiks paplašināts eh, darbības lauks, tātad tie produkti, kas tiks ņemt vērā, jo būs eh, īpaši likts uzsvars uz individuāliem aizsardzības līdzekļiem šajā darbības jomā. Referentes darbs ir ļoti noderīgs, interesants. Tur ir dažādi priekšlikumi, kurus varam atbalstīt. Neizteikšos pārāk ilgi, bet ir divi punkti, ko gribētu uzsvērt. IMCO komitejā komitejas eh, priekšsādātāja Vikija Forda svītroja vienu no elementiem, kurš mums eh, šķita ļoti labs solis uz priekšu komisijas priekšlikumā attiecībā uz eh, certifikāciju. Tātad, lai šie produkti būtu certificēti, lai certifikāts tiktu atjaunots katrus piecus gadus, kas, protams, paredz un dod labāks iespējas kontrolēt šo produktu kvalitāti. Un tā tad IMCO komitejas priekšstādātājs vītroja šo uzlabojumu. Jo nozīmē, ka tad vienkārši ir notiek akreditācija, un šī akreditācija tad ir spēkā uz ilgu laiku, bet uh, mums šis šķiet problemātiski, jo mūsuprāt labāko aizsardzību strādājušiem nodrošina tas, ka ja šī certifikācija notiek atkārtot, un ja tas notiek katrs piecus gadus. Referente ir veikusi kolosālu darbu, bet diemžēl ir saglabājuši šo svītrojumu, jo uh, uh, ziņojuma izklāstā šis aspekts ir, bet uh, šī atkārtotā kontrola pēc pieciem gadiem, šis princips tika svītrots no teksta. Tāpēc mēs prasam un prasīsim, lai tomēr mēs atgrieztos šai ziņā pie komisijas sākotnējā priekšlikuma, kurš bija solis uz priekšu. Un otra lieta, esam atvērti attiecībā uz dažādiem uh, sektoriem, dažiem sektoriem, ka tur kontrols notiek katru gadu. Un vēl reizi piecos, piecos gados, bet tā jau būs tāda birokrātiska prasība. Varbūt, ka te varētu procesu vienkāršot. Tātad šie tie divi punkti, pie kuriem mūsuprāt vēl vajadzētu piestrādāt, mēs uzskatām, ka komitejas darbs iet vajadzīgā virzienā un ka arī referenti ļoti labi strādājas. Paldies! Tagad Aldis grupas vārdā. Labajos kundze. Paldies. Izsakos Alda grupas ēnu referenta vārdā. Eh, gribētu pateikties referentei par eh, šī atzinuma eh, pārskatīšanu un savu atzinumu sniegšanu. Komisijai bija trīs mērķi. Pirmais - labāk aizsargāt lietotāju, personīga aizsardzības līdzekļu lietotāju veselību un dzīvību. Otrām kārtām nodrošināt vienādus spēles apstākļus visiem lietotājiem, tāpat lietotājiem starptautiskā tirgu un vienkāršot arī Eiropas regulējošo vīdi, personīgo aizsardzības līdzekļu jomā. Manuprāt, nodarbinātības komitejai vajadzētu vērst aspekts tieši uz nodarbinātības uh, aspektu aizsargājot lietotāju uh, veselību un uh, dzīvību. Nodarbinātības komitejai nevajadzētu likt uzsvaru uz detalizētu regulējumu personīgajiem aizsardzības līdzekļiem, jo tas ir iekšējā tirgus komitejas darba lauks. Tāpēc OLA savā darbā strādās ļoti konkrēti, lai stiprinātu veselības un drošības nosacījums darba vietās un uh, aizsargātu šo lietotāju intereses. Pozitīvi vērtēju uh, referenta konkrēto detalizēto darbu un paldies par to. Es pilnībā piekrītu, ka uh, persona, kas valkā vai lieto personīgo aizsardzības līdzekli, Tātad šai personai ir jābūt mūsu paša darba centrā. Kā jau es teicu, eh, darbam jābūt eh, tādā pietiekami detalizētāji, bet eh, pārāk apjomīgs regulējums var būt tikai liekas sloks, tāpēc vēl viens svarīgs fokus punkts būs tieši uz vien, likumdošanas vienkāršošanu un īstenošanu. Tas ir īpaši svarīgi MVU, jo tos ārkārtīgi lielā mērā skar uh, pārliecīgs regulējums. MVU vienkārši nav resursu, lai nodrošinātu atbilstību ļoti sarežģītiem tiesību aktiem, kas noved pie gluži tādām neparedzētām, neplānotām sekām. Tātad uh, ULA šādā garā turpinās strādāt pie ziņojumu un attiecīgi iesniegs arī savus grozījumus. Paldies! Vēlreiz referentei par veikto darbu un ULA uh, noteikti sadarbosies ar jums arī turpmāk. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Makintājers kundzei tagad vārds no uh, ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties uh, referentei uh, Laurai par uh, viņas ieguldīto darbu. Mēs to novērtējam un ceram, ka arī turpināsies laba sadarbība un būs labs rezultāts. Uh, esošā personīga aizsardzības līdzekļu regulācija ir jāizlabo. Un te ir paredzēta pasākuma pakotne, lai integrētu un vienkāršotu šo preču lietošanu vienotajā tirgū. Protams, mums ir nepieciešams stipras, stingras prasības attiecībā uz personīgiem aizsardzības līdzekļiem. Tāpat laikā šajā priekšlikumā runa ir vairāk par modernizāciju un vienkāršošanu jau labi esošai un funkcionējošai sistēmai. Tāpēc domājam, ka vajadzētu būtiski mainīt eh, šeit darba mērķus. Jānodrošina, lai regulējums būtu efektīvs, bet tāpat laikā jāizvairās no situācijas, kad ar labākajiem nolūkiem mēs nonākam pie tāda tiesība akta, kas ir pārāk smags, neproporcionāls un neatbilstošs nolūkam. Tā tad ir jāievēro līdzsvars. Un mums ir jāpalīdz uzņēmumiem nodrošināt atbilstību regulējuma prasībām, un tam regulējumam jābūt vienkāršam, efektīvam un saprotamam. Domāju, ka mūsu kā līdzlikumdevēja loma ir nodrošināt, lai mēs pieturētos pie labāk regulējuma principa, un es nedomāju šeit strādāt bez regulējuma, bet ir nepieciešams vienkāršs regulējums, vienkārši likumi, it īpaši tā, lai maziem uzņēmiem būtu viegli nodrošināt atbilst, atbilstību. Riska pārvaldība un zinātniskie pierādījumi, manuprāt, ir pamats veselības uh, un dzīvības aizsardzībām nodrošināšanai. Mēs iesniegsim vairākus tehniska rakstura grozījumus, bet uh, neiedziļināšos pārāk detalizēt tajos ir viena joma, kura jau tika pieminēta. Un uh, tas ir, mums vajadzētu apstīties, cik uh, tehniski pieņemams būtu šis piecu gadu termiņš eh, certifikātiem. Te jau tika izpaustas bažas, ka šāds periods varētu būt pārāk īs, ņemot vērā to, cik garš ir eh, aprīkojama dzīves lietošanas ilgums. Tā ka pie šī jautājuma mums noteikti grib atgriezties sīkāk, tad, kad mēs runāsim ēnu referents sanāksmē. Man ļoti patīk šī ideja, ka, vajad, ka varētu izmantot internetu un uh, viedtāluruņu aplikācijas, tā tad modernās tehnoloģijas, es domāju, ka tā tiešām ir ļoti laba doma, lai uh, strādājošie būtu labāk informēti par to, kā viņiem vajadzētu lietot uh, aprīkojumu un kāpēc tas viss ir tik būtiski. Tā ka vēlreiz paldies, Laura, par veikto darbu un es um, ceru, ka mums būs uh, turpināsies uh, auglīga sadarbība ēnu referents sanāksmē. Paldies! Ždanokas kundzei vārds no zaļo grupas. Paldies priekšsēdētāji, es eh, izsakos arī Rengas vārdā, kas ir ēnu referenta, bet viņa nevar šodien būt klāt. Un pavisam īsi. Mēs joprojām gribētu atgādināt kolēģiem, mm, zināms, ciparus attiecībā uz aizsarga aprīkojumu rīko, lietošanu. 2007. gadā bija aprēķināts, ka 23 miljoni strādājošie cietuši no eh, veselības problēmām saistībā ar darbu. 2011. gadā bija 2,7 eh, miljoni nopietnu darba eh, nelēmas gadījumu Eiropas Savienībā, un tā rezultātā bija vairāk kā trīs dienas, slimības dienas, tātad neapmeklējot darbu. 3691 nelēmas gadījums nopirka darba vietās, tātad ar fatālu rezultātu. Veselība un drošība tā tad ir uh, viena no cilvēku pamatu tiesībām, un strādājošiem ir jābūt juridiskām garantijām attiecībā uz viņu darba apstākļiem, attiecībā uz drošību un veselību un cienīgu attieksmi pret viņiem darbā. Tā tad ir jāizmanto kvalitatīvi personīgās aizsardzības līdzekļi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai samazinātu uh, šādu nelaimes gadījumu skaitu darbā. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt atbilstošu uzraudzību un kontrolas mehānismus, tik līdz kā personīgais aizsardzības eh, eh, līdzeklis ir nācis tirgū. Ja eh, aprīkojums rada risku, tad ražotājiem ir momentā jāatsauc šāds aprīkojums no tirgus. Un ir svarīgi, lai informācija par atbilstošu lietošanu, tīrīšanu un šī aprīkojuma uzturēšanu, lai šīs instrukcijas būs viegli saprotamas lai šīs norādes būtu skaidrs un pēc iespējas īsāks, saprotamāks. Īpaši uzmanību jāpievērš eh, nedeklarētam, nelegālam darbam. Un eh, darba apstākļi nelegālā darba ietvaros atļauju, pieļauj to, ka darbinieki tiek pakļaut augstam veselības eh, apdraudējumu riskam un darba devē izvairās no savas atbildības. Tāpat arī uh, Um, mājasaimnieču darbs, darbs mājās, ko īpaši veic sievietes, arī rada dažādas apdraudējumus. Un pēc uh, savas dabas šis darbs ir kā tāds nemanāms. Mūsu grupa atbalsta uh, referents veikto darbu un uh, viņas uh, grozījumi uh, regulas uh, projektam uh, Un mēs tos izvērtēsim un iesniegsim arī savus grozījumus atbilstoši, um, kā jau es teicu, adekvātam lietojumam un uh, adekvātām uh, uzturēšanas, tīrīšanas uh, prasībām un instrukcijām. Paldies, Ines Subar no Goe grupas. Jūs nevēlaties izteikties. Paldies par to, jo tas nozīmē, ka mēs varam sagatavoties balsošanai. Un sākt balsošanu. Es tikai gribēju norādīt, ka grozījuma iesniegšanas eh, termiņš attiecībā uz personīgiem aizsardzības līdzekļiem, tātad šim ziņojumam ir 3. mārts 2012. dienā un 1. aprīlī nodarbinātības komitejā tiks apstiprināts ziņojums. Bet tagad ir laiks balsošanai. Okay, then we'll start the voting. Uh, first we have. <clears throat> Labi, tad mēs varam sākt balsošanu. Mēs vispirms balsosim par uh, Eiropas uh, globalizācijas un pielāgojumu fondu. Un uh, tātad Attika Publishing Activities Grieķija par šo jautājumu balsosim. Balsojums ir elektronisks, kurš uh, tātad sākam balsot. The vote is open and. Beidzam balsot. Viens no tāds partijas pa daudz balso. Vai viss kārtībā tagad? Viens joprojām par daudz no tautas partijas. Still one too many? Hmm. Hmm. Joprojām viens par daudz. We take it from start to the Tad sākam vēlreiz. Tātad sākam balsot, sākam no jauna balsot. Vote is. Beidzam balsot. Is it still one too many? Yes. Joprojām viens par daudz. you find <laughs> him or her? There is still one too many, sorry to say. But... Joprojām viens no tautas partijas par daudz. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts ar vairākumu atbalstu. Tad pārējām pie Etika Broadcasting Grieķijā. Balsojam par šo jautājumu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kāds kungs? Priekšsēdētāji, pirms pārējām pie nākošā balsojuma Tautas partija var piekrist mutiskā jautājuma tekstam, kāds tas šobrīd ir pašreizajā formulējumā. Tomēr mēs joprojām uzskatām, ka šis nav labākais eh, brīdis, eh, ņemot vērā, ka komisija joprojām gaida informāciju no Vācijas varas iestādēm. Ņemot vērā to, mēs lūdzam atlikt balsojumu attiecībā uz šo mutisko grozījumu. Steinbruks kundze. Äh, es ir ja kein Grund. Tas nav principiāls vācu jautājums, proti zemākās algas um, dažādās dalībvalstīs vai minimālās algas. Viedokļi ir dažādi. Mēs domājam, ka jautājumam ir jāpaliek darba kārtībā un par to jābalso. Harkin. Harkins kundze. Pavisam īsi. Gribu teikt. Mēs piekrītam tautas partijas nostājai un uzskatām, ka, ja būtu saņemta atbild no Vācijas, nē, es atvainojos, saka runātā no komisijas, un šī atbild no Vācu varas iestādēm tiek gaidīta 4. martā, tad mēs varētu ņemt to visu vērā un mēs būtu labākā pozīcijā Un jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu nu, ņemt vērā šo laiku saskaņojumu un ņemot vērā šo laiku saskaņojumu kontekstu būtu tiešām noderīgāk atlikt balsojumu. Paldies. Goja grupa. Imediatamente esta questão oral parece-nos. Mēs gribētu, lai balsojums būtu tagad par šo mutisko grozījumu. Uh, šī joma ir ļoti nozīmīga, un kā jau tika teikts, šis sektors ir būtisks Eiropas Savienībai. Es ļoti gribētu atbalstīt tautas partiju, saka Makintājas kundzes, un uh, atbalstu Harkins kundzes teikto, viņai pilnīgi taisnība. Paldies. Jā, Es redzu, kāds ir vairākums, bet tomēr, lai viss būtu tā oficiāli, tad ātri nobalsosim elektroniski. Tātad, kas ir par to, ka mēs balsojam par šo jautājumu šodien? Nē, tagad priekšstādātāji savu labo. Kurš tātad ir par to, ka mēs atliekam balsojumu? Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Tad izskatās, ka mēs balsojam šodien par šo jautājumu. Yeah, yeah. Okay. Vote on the uh, oral question. Mm, tā tad balsojums par mutisko jautājumu komisijai. Sākam balsot. Tātad kas par? Kas pret? Tā tad eh, balsojam elektroniski. Mēs redzam rezultāts pieņemts jautājums. We'll on... Tagad mēs balsosim par uh, Gutieres Preto kunga ziņojumu projektu par Eiropas uh, ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu. Sākam ar 88. grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Vai nē? Priekšsēdētāji. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Kompromiss kā. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. L kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Mums jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Kompromiss L, kompromiss L, balsam par kompromiss L, balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos, saka priekšsēdētāji. Then we end up at compromise. Tālāk kompromiss M, kurš par pret atturas pieņemts. 106. grozījums, kurš par pret pret, atturas, pieņemts. 108. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 110. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts prasību pārbaudīt, tad eh, balsojam elektroniski par 110. grozījumu, kurš par. Sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīt. 113. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 115. grozījums Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, pārbaudam balsts no zāles, tad pārbaudam. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 114. grozījums. Atkrīt. Pārējām pie 117. grozījuma. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 119. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 118. grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. Simt divdesmitais grozījums, kurš par pret, atturas, noraidīts. 121. grozījums. Par to mēs balsosim vēlāk. Tad pārējām pie 123. grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts. N kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tad mēs pārējām pie 132. grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 133. grozījums, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam elektroniski. 133. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. O kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 140. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam. Balsojam par šo. Par 140. sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. P kompromiss. Kurš par? pret atturas pieņemts. Tālāk 148. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 149. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 152. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 150. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski 150. grozījums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. kurš par pret atturas pieņemts. 153. kurš par pret atturas pieņemts. 154. par to balsosim vēlāk. Tagad Q kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 157. kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski 157. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 158. Gribu tikai teikt, ka ja šis tiek pieņemts, tad R kompromiss atkrīt. Tātad balsojam par 158. grozījumu, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Un tad pārējām pie R kompromisa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. S kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 175. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 176. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. T kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 182. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 183. Kurš par? Pret pret atturas pieņemts. 184. kurš par pret atturas pieņemts. U kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 189. grozījums, kurš par pret atturas. Šķiet jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Par 189. grozījumu. Tātad pieņemts B kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 193. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 194. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 195. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. W kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Divsimtais grozījums, kurš par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimts pirmais atkrīt, pāriem pie divsimts otrā grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts. 203. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 204. grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 205. kurš par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 205. sākam balsot, beidzam balsot. Ir noraidīts. 206. kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk X kompromiss, kurš par pret atturas vai Agē kundze gribēja ko teikt? Jā, paldies. Varbūt kāds varētu paskaidrot, pārbaudīt. Eh, kaut kas nedarbojas balsošanas iekārtā. Ir problēma ar balsošanas iekārtu. Nezinu, vai mums ir klāts kāds, kas var palīdzēt. Saka priekšsēdētāji. Check that you have your card. Pārbaudiet kārtīgi, iespiediet kartiņu balsošanas iekārtā, tātad ievietojiet viņu kārtīgi. Atgriežamies pie X kompromisa. Kas par? pret, atturas, pieņemts. Tālāk. 219. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts, prasība pārbaudīt, pārbaudam 219. kurš par. Sākam balsot, beidzam. pieņemts ar vienas balsts vairākuma 220. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Y kompromiss Tā tad uh, Y kompromiss, kurš pār pret atturas pieņemts. Tālāk pāriem uz 235. grozījumu, nākošajā lapas pusē, kurš par pret atturas pieņemts. 236. kurš par pret atturas pieņemts. Z kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk 244. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 245. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Es nevaru īsti saprast. Mm, jūs neceļat rokas, tāpēc balsojam elektroniski. Un beidzam balsot. Pieņemts. Jums skaidri jāpaceļ roka. 246. kurš par pret apturas pieņemts. Amendment 2. 249. grozījums par pret atturas pieņemts. Nākamais 253. kas par pret atturas pieņemts. 254. 255. un 256. tie ir vienādi. Balsosim kopā, kas par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim par šiem trim grozījumiem no 254. līdz 256. Lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīti. 257. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim lūdzu par 257. sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 258. par pret atturas pieņemts. 200. Jūs gribat pārbaudīt, lūdzu. 258. Lūdzu, sākam balsot. Vai ir kādi sarežģījumi? 258. 258. 258. Sofija Ribeiro, Heinz Bekers. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais. 261. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 260. par pret atturas noraidīts. 259. par pret atturas noraidīts. Varam pārbaudīt 259. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 262. par pret atturas pieņemts. 263. par pret atturas pieņemts. 264. Ja jums nav iebildumu, tad AA kompromiss atkrīt, bet vispirms balsosim par 264. Kas par? Pret? At, noraidīts. Balsojums par kompromisu AA. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamais kompromiss AB. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 289. grozījums par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. 289. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 290. par pret atturas pieņemts. 200. Pārbaudīsim 290. To, lūdzu, sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. 33 balsis par. Nākamais 291 par. Pret. Atturas Pārbaudīsim. 291. sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 292. par pret atturas noraidīts. Kompromiss AC. Kas par? pret, atturas pieņemts. 298. par, pret, atturas pieņemts. 299. par, pret, atturas pieņemts. 300. par, pret, atturas pieņemts.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 Noraidīts. Pārbaudīsim. 303. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 304. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 304. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 304. Pieņemts. Pieņemts. Vai nedarbojas kāda iekārta? Vai atkārtosim balsojumu par 304. lūdzu balsojam vēlreiz? Par 304. grozījumu. 304. grozījums. Beidzam balsot. Tagad darbojās pieņemts. 305. par pret atturas pieņemts. 306. par. Jūs gribat pārbaudīt 305. Lūdzu, balsojums elektronisks par 305. Beidzam balsot. Pieņemts tiešām 306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 pieņemts. Tagad nākamā lapa, 317. grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. Vai jāpārbauda? Pārbaudīsim 317. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, tiešām noraidīts. 318. par, pret, atturas, pieņemts. 319. par, pret, atturas, pieņemts. 320. par, pret, atturas, pieņemts. 321. Ja vairākums būs par šo 321, tad kompromisā E atkritīs. Balsosim par 321, kas par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss AE, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss AR lapuses apakšā, kas par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot. Kompromiss AR. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. Divu balsu pārsvaru. 324. Nē. Tad, tad nākamais 325. grozījums.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 Nākamais būs balsojums par grozījumu 327. Par, kas par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums kompromis AF, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais grozījums 336, kas par pret atturas. Atvainojos, nevaru saprast, balsosim elektroniski. 336. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais. 340, 343. Lūdzu. Priekšādātāji, mums jābalso par 327. ko iesniedz Veronika Lope Fontaņē.

Balsts no zāles, tā ir 31. lapuse. Lapušu numuru var nesakrist. 343. grozījums Marija Arēna un Hjūbajē. Lūdzu, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 344. par? Pret? atturas pieņemts. 345. par pret atturas. Nē, atvainojos, par to nav jābalso. 346. kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 346. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 347. par pret atturas pieņemts. A, G kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums 356. Kas par, pret, atturas, noraidīts. 357. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, balsojam par 357. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 358. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 359. par? Pret? Atturas? Noraidīts. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 360. par pret atturas pieņemts. 361. par pret atturas pieņemts.

tos iebalso, tad kompromiss tiks noraidīts. Balsosim par 363, kas par, pret, atturas, noraidīts. 365 bija tāds pats, tā tad varam to pieskaitīt. Kompromiss AH balsosim, kas par AH kompromiss pret atturas pieņemts. 370, kas par, pret, atturas noraidīts. 372 par, pret, atturas pieņemts. 371 atkrīt. 373, kas par, pret atturas pieņemts. Kompromiss AI, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss AS, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums 300.

atturas norēdīts. 390. par pret atturas pieņemts. 71 par pret atturas norēdīts. Gribat pārbaudīt 391. Lūdzu, sākam balsot par 391. Beidzam balsot. Pieņemts. Now we have... Nākamais seši grozījumi no 392. līdz 397 tie ir vienādi, identiski. Ja tie tiks atbalstīti, tad AJ kompromiss atkrīt. Balsosim par no 392. līdz 397. lūdzu, kas par pret atturas noraidīti. Kompromiss AJ par pret atturas pieņemts. 402. par pret atturas pieņemts. 400. 405. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 405. Kas par? Nē, beidzam balsot. Pieņemts. 405. 407. Vai mums jābalso? Jā. 407. par pret atturas pieņemts. 400. Devītais. Gribat pārbaudīt 407. Lūdzu. 407. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 409. grozījums par pret atturas noraidīts. 408. Kāds vēlas par 409. balsot elektroniski lūdzu. 409. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 408. atkrīt, 410. kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 410. Sākam balsot un beidzam balsot pieņemts. 4. Nākamais kompromiss AL, kas par pret atturas pieņemts. Nākamais 423. grozījums par pret atturas pieņemts.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 Nā, nu, tagad grozījums 442 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 442. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 443. par pret atturas pieņemts. Kompromiss AO par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums. If it falls or if we shall vote on it. it was adopted, so it falls. Yeah, it falls. We go to um... grozījums 448. Tāds pats ir arī 454. Balsosim par abiem kopā, kas par pret atturas noraidīts. 452. par pret, atturas, pieņemts. 453. par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais. Jūs gribat pārbaudīt elektroniski. 453. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais kompromiss AP. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 462. Četrsimt sešdesmit otrais, kas par pret atturas pieņemts. 463. par pret atturas pieņemts. Nākamais 464. Ja tas tiks pieņemts, tad kompromis AQ atkrīt, bet balsosim par 464. kas par pret atturas noraidīts. Kompromis AQ, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais grozījums 472. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim par 472 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Nē. Yeah. It's carried with. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. One EPP. But the machine, you have problems with it. Jums nedarbojas iekārta.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 Balsojums par 472. un tagad noraidīts. Pirmais grozījums. Pirmais līdz septītais. Mēs balsosim no pirmā līdz septītajam kopā. Kas par? Pret? Atturas? Mēs nevaram šeit balsot par visiem vienlaikus, te ir dažādi. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. A kompromiss kas par pret atturas pieņemts. B kompromiss par pret Tātad noraidīts. 13. grozījums. 13. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 13. grozījums par A apsvērumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais B kompromiss. Par pret, atturas, pieņemts. C kompromiss par, pret, un pret, kas pret, sāksim no sākuma. C kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 28. par pret atturas šķiet, ka jābalso elektroniski. 28. lūdzu balsojam, beidzam balsot, pieņemts. Pieņemts. 29. par pret pret, atturas pieņemts. D kompromiss par, pret, atturas pieņemts. F kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums Those in favor. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 38. par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss E par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 49 par pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 48. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim par 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 50. sākam balsot, beidzam balsot. noraidīts. 51. par pret atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturas pārbaudīsim 55. Sākam balsot.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 pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. 72. grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Nē, kompromiss I. Kompromiss I. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Komproma, kompromiss J par pret, atturas pieņemts. Un tagad 85. grozījums par pret, atturas pieņemts. Par 85. elektroniski vēlreiz. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Un tagad balsosim par ziņojumu projektu ar grozījumiem, kas par. Brau, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. 38 balsis par, 10 pret. Tātad Mēs esam beiguši balsošanu. Paldies jums! Sorry, there was some sort of mistake. Atvainojos, šķiet, ka bija kāda kļūdiņa, tomēr attiecībā uz cipariem pēdējiem balsojumam. Tas nozīmē, ka nobalsosim vēlreiz, pirms visi dodas prom. Gala balsojums. Tik tikko noturējām, balsosim vēlreiz. This one, yes, by roll call vote. It's a different system.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 saprastu, kā katrs deputāts šajā telpā ir balsojis, un tas nozīmē, ka vēlreiz balsosim par gala. Tātad par ziņojumu kopumā būs personāla balsojums. Visiem jāieliek kartītes. Vai visi gatavi? Tātad tagad notiks personāla balsojums par ziņojumu projektu grozītajā versijā. Sākam balsot. Have you all voted? Vai visi ir nobalsojuši? Ļoti jauki. Tad nu skatīsimies rezultātu. Yeah. About... Gandrīz tieši tāds pats 38 pār 10 pret. Ļoti jauki, viss nav nu skaidrs. Okay, friends. Uh... Draugi, atsāksim darbu. Ķersimies pie diskusijām. Mm, yeah, yeah, but I want. I, I, I Well, we will proceed with... Turpinām darbu. Un pārējiem pie ļoti svarīga ziņojuma. Došu vārdu Betera kungam. Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuvu mobilitātes pakalpojumiem un turpmāk darba tirgus integrācija. Vārds Bekera kungam. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi. Šī ir ļoti svarīga komisijas iniciatīva. To jau tagad gribētu minēt sākumā, uzslavējot komisiju, jo, nu, bieži mums parlamentā negadās pozitīvi vērtēt komisijas paveikto, jāatzīstas. Bet šis priekšlikums savukārt ir novedis pie patiešām ļoti veiksmīgas sadarbības. Mums ir aptuveni 690 grozījumi par šo atzinumu vien, un ir, manuprāt, vairāk tādi centrālie punkti izkristalizējušies. Pirmkārt, jautājums par to, vai sociālajie partneri būtu iekļaujami ziņojuma aptvērumā, tīri saistībā ar sadarbību ar sociālajiem partneriem šādā kontekstā. Tā arī sadarbība ar valsts koordinācijas birojiem. Nu, un jautājums par to, vai sociālajie partneri būtu jāiekļaut koordinācijas grupā. Vai no otras puses būtu sociālai partneri jāiekļaut programmu plānošanas fāzē. Manuprāt, tas ir tiešām ļoti svarīgi. Un es negribētu slēpt savu nostāju par to, ka koordinācija ar sociālajiem partneriem, manuprāt, ir būtiska. Jebkāds pienesums no sociāliem partneriem un viņu zināšanas ir ļoti pozitīvi vērtējumi. Mana sarkanā līnija būtu sociālo partneru lēmumu pieņemšanas pilnvaras. To gan es vēl šobrīd nesaskatu kā opciju. Tomēr visā citādi ļoti lielā mērā atbalstu priekšlikumu. Un vēl kāda svarīga lieta. Grozījums saistībā ar pārrobežu iesaisti Eures tīklā pierobežu zonās. Pavisam īsi, manuprāt, šis ir ļoti pozitīvs elements, un noteikti mēģināsim to arī īpaši izcelt ziņojumā, kad domāsim par jūsu grozījumu iekļaušanu. Un ir vēl trešā joma, kur viedokļi atšķirs. Tas ir jautājums saistībā ar Eures tīkla apmācāmo, tātad šīm apmācības iespējām. Tas ir jānodrošina, un cik vien iespējams ir jāsaprot, vai tas atbilst reālajai situācijai darba tirgū. Manā kopējā nostāja šeit ir visai pozitīva. Daudzi kolēģi man ir pauduši atbalstu, iesniedzot ļoti plašus grozījumus. Tomēr, manuprāt, vismaz diskusijas sākumā un diskutējot par kompromisiem, mums ir jāpadomā par nodarbinātību kā tādu, un mums jābūt pilnīgi skaidrai arī juridiskai nostājai. Ir vairāk vēl neatbildēti jautājumi, un pie tiem strādāsim kopīgi. Vēl dažas citas lietas. Eures biedru vai partneru uzņemšana vai arī izslēgšana. Mūsuprāt, tam ir jābūt iespējamam. Tas ir labs priekšlikums. Tagad Eures tīkls būs paplašināts, tādēļ vajadzētu būt iespēju vai piesaistīt jaunus biedrus, vai arī atņemt dalību, ja tas būtu nepieciešams. un kas attiec uz deleģētiem tiesību aktiem. Tad jau šobrīd ir zināma prakse, mūsu nostāja būs zināma, mēs negribētu, lai komisija lemj viena pati bez parlamenta. Un, manuprāt, šāda veida projektā, kur tiek runāts par ļoti dažādu tehnisko aspektu klāstu, iespējams, ka zināmas jomas, tur nebūs vajadzīgi politiski lēmumi To gribētu minēt un pēc tam arī ar jums to pārunāt. Dalībvalstu piesaistīšana speciālistu lomā arī ir būtiska. Mēs tiešām gribētu, lai šāda veida sadarbība tiktu noteikta un netiktu šeit runāt tikai par konsultāciju tiesībām. Un darba piedāvājumi, manuprāt, nebūtu jā, jāpublisko, jāpublicē eiro platformā. Var jau būt, ka dalībvalsts uzskata, ka tas ir nepieciešams, tomēr tur ir nepieciešama ļoti skaidra priekšnosacījuma un ļoti skaidras definīcijas. Arī attiecībā uz izņēmumiem. Un dalībvalstīm tas tad būs jāievēro. Tālāk īstenošanas ziņojums katru gadu. Tā pozitīva lieta. Tomēr manuprāt, Šiem projektiem būs nepieciešama zinām tāda iesildīšanās, sagatavošanās fāze, un tikai pēc tam, kad tas pilnībā darbosies, tad vajadzētu uzsākt šo ikgada ziņošanu. Ekspostu izvērtējums, manuprāt, ļoti ierasta lieta šādā kontekstā. Esmu saņēmis tiešām pozitīvu vērtējumu attiecībā uz darba spēka, darba spēka kā eures tīkla izmantotāju Varbūt, ka mēs tos varētu pārdefinēt un pārsaukt par cilvēkiem, kas ir darba meklētāji. Tie vēl nav darba ņēmēji vai darbinieki. To gribētu iekļaut. Un esam saņēmuši arī zinām kritiku. Nu šeit man jādomā par komentāriem un grozījumu priekšlikumiem no pienotās karalistas pārstāvjiem. Mēs zinām, ka viņiem šis jautājums ir tiešām ļoti sensitīvs tīri paturot prātā dalībvalsts suverenitāti, vai tai netiek nodarīts kaitējums, un, manuprāt, par to noteikti būs jārunā, lai mēs varētu izvairīties no bažām, jo galu galā ir mums 45. pants. 47. arī tur daudz kas ir noteikts, un to šeit nevajadzētu pārrunāt vēlreiz. Kas attiecas uz sarunu uzsākšanu par kompromisu risinājumu gribētu teikt, ka esmu gatavs pieņemt ļoti daudz no ļoti vērtīgiem grozījumu priekšlikumiem. Tomēr viss, kas turpinās attīstīt Eiropas darba tirgu, būtu jāiekļauj. Bet vispārējie aspekti, kas varētu palielināt birokrātiju vai vājināt Eures tīklu, nu to, protams, mēs negribētu iekļaut. Tādēļ man būtu sekojuši lūgums. Gribētu noturēt kopīgu sanāksmi ar ēnu referentiem. Desmitais mārts, nu, aptuveni šo datumu domājam, nākamnedēļ, diemžēl vēl nevarēšu ķerties pie darba, man jādodas ir komandējumā, ETP uzdevumā. Un tādēļ es patiešām ceru, ka ēnu referenti varēs pieņemt šo datumu. Visiem paldies par vēlumu sadarboties un visiem paldies arī par ļoti vērtīgiem grozījumu priekšlikumiem. Paldies! Paldies, Bekara kungs! Pirms dodu vārdu ēnu referentiem. Sākumā gribētu pavisam īsi izteikties, kā ir Severin Viņa ļoti ilgi sēdēja pie mums šeit prezidijā, ļoti profesionāli kolēģi, un viņa dosies prom, pārcelsies uz ekonu komiteju. Tad nu gribēja tikai atvadīties. Domāju, ka varētu aplaudēt. Thank you, Kajā. Liels paldies, Kajā. Ceru, ka Eko un komiteja tagad īpaši piedomās par nodarbinātības jautājumiem. Tagad vārds Šons Simon no S&D grupas ēnu referents lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies Bekara kungam. Apsveicu, ka viņš tik ļoti veiksmīgi un enerģiski vada šo darbu. Un varu apsolīt, ka mēs no savas puses darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai konstruktīvi sadarboties kā jau līdz šim. Esam panākuši daudzas vienošanās par to, tātad par šādu konstruktīvu priekšlikumu. Tas jau neatrisinās, protams, eksploatācijas vai bezdarba problēmas, bet nu, tas varētu būt solis pareizajā virzienā. Tā vispārīgi runājot, viena no lietām, kas mani pārsteidza, pētot šo priekšlikumu, bija tas, ka priekšlikums atklāja, cik ļoti esošajās Eiropas Savienības tiesībās pietrūkst ļoti būtisku definīciju. Būtu šķits, ka tās ir centrāls un neatņemamas mūsu veicamajam darbam, mūsu komitejā. Nu, piemēram, darbs Eiropas līmenī nav definēts, tāpat arī strādnieks, darba ņēmējs, apmā, tātad um, stažieri. Uh, Nu, tas nozīmē, ka mums ir mm, jāpiestrādā, jo kā tad varam nākt klajā ar likumdošanu, ja šie pamattermini nav definēti un konkrēti arī vēlāk runās par to, kāds ietekmē šo konkrēto priekšlikumu. Kopumā jāsaka, šis satvars balstās uz Eiropas Savienības dalību valstu darba situācijas satvara un tās efektivitātes bet priekšlikums nekādā veidā nemēra šo efektivitāti, to neveicina, nestiprina. Un galu galā tas ir svarīgi, ja vēlamies panākt papildus progresu šajās jomās. Mums ir jāraugās šo jautājumu Eiropas līmenī. Un konkrētāk runājot, es iesniedzu 54 no šiem 690 grozījumiem. Uh, nerunāšu šobrīd par saviem grozījumiem, zinu, ka visi visu nakti pagājuši nakti lasīja noteikti manus grozījumus, un nu, būsiet jau arī nonākuši pie savas nostājas. Tādēļ izmantošu šo iespēju un uzdošu dažus jautājumus par citu cilvēku grozījumiem. Nu, redz, mēs kādreiz pagājuši nakti visu nakti tos lasījām, mēģinājām nonākt pie nostājas pirmkārt par mācekļiem un stažieriem. 308. grozījums no ETP Bekera kungam un pārējiem ETP kolēģiem gribētu jautāt. Kā jūs redzat, ka varēsim nodrošināt, ka mācekļi un stāžieri, kam piedāvājam darbu šīs sistēmas ietvaros, ka viņam būtu tie, tieši tāds pašs pilntiesīgs tiesības kā darba ņēmējiem. Tieši tāpat arī 192. grozījums būtu ļoti jauki, ja Alde kolēģi varētu izskaidrot. Viņi saka, ka noteikuma attiecībā uz stažieriem un mācekļiem būtu jānosaka Eiropas likumdošanas kontekstā. Tas bija citāts. Ko tas īsti nozīmē? Nav Eiropas Savienības tiesību aktu, kas regulētu šobrīd mācekļus un apmācības. Šis koncepts vispār tiesībās nepastāv šobrīd. Nu, negribu jau, protams, to izslēgt no procesa kā tāda, bet tajā pašā laikā negribētu, lai jaunieši te uh, tiktu maldināti vai kaut kā eksploatēti beig beigās. Tālāk vēl kāds centrāls koncepts šajā priekšlikumā - partneri un biedri. Man vēl aizvien nav īsti skaidrs šis nodalījums, ko veic citas politiskās grupas attiecībā uz eures biedriem un partneriem. 208. grozījums no ECR norāda, ka biedri ir tas pats, kas valstu koordinācijas šie koordinātori. Un tas nav loģiski, nu, tas nav galu galā šāds politisks nodalījums, bet, ja beig beigās gribam tādu tiesību aktu, kas varētu darboties, nu, tekstam jābūt skaidram un nepārprotam, un, manuprāt, tā šobrīd nav. Par nodavām runājot, goe kolēģu grozījums nosaka vēl aizvien nodevas tiem pakalpojumiem, kas sniedzam darba ņēmējiem un darba devējiem. Uh, visas pārējās politiskās grupas ir vienojušās par to, ka tas nav uz tādas politiskās nots, kur mēs gribētu redzēt šajā tiesību aktā. Tādēļ gribētu, lai goja skaidro, kādēļ viņi grib noteikt nodevas šiem pakalpojumiem. Tas būtu burvīgi. Un nobeigumā vēl 14. pāns. Manuprāt, tas ir centrālais pāns šajā dokumentā. Tas ir tas pāns, kas nosaka, ka dalību valstīm visas vakances ir jāiekļaut portālā. Esam iesnieguši grozījumu priekšlikumus, uz tiem atsaucās arī Bekara kungs, kopumā tos atbalstīja, un tos ir ļoti pozitīvi. Tīri gribēju, lai ir skaidrība nobeigumā. Šobrīd šī sistēma nedarbojas. Miljons vakances, kas tiek reklamētas apvienotajā karalistē, 650 tūkstoši Vācijā, 8000 Itālijā, 50 tūkstoši Francijā. Nu, galu galā, nu, nav līdzsvarota šī Eiropas sistēma. Tā nav sistēma, kas šobrīd veicinātu tāds draudzīgs, brālīgs attiecības starp dalībvalstīm. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs te nonāktu pie pareizi risinājumu. Paldies! Paldies! Sitnanskas kundzei vārds no ECR grupas lūdzu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A v prvom rade dovolte aj mne sa poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Bekerovi za veľmi... Paldies. E, paldies referentei Bekerei. Darbs, manuprāt, ir ļoti pozitīvs. Es ļoti priecājos arī par iespēju runāt atklāti, pārunāt visas problēmas pilnīgi atklāti. Un Es domāju, ka mums ir praktiski jāpieiet visam šim projektam. Un šis projekts ir jāpopularizē. Cilvēkiem ir jābūt vairāk informācijai par iespējām. Tāpat es piekrītu arī Bekera kunga teiktajam. Tiešām informācija par šo programmu ir jāizplata, jāpopularizē, un otra lieta, kas ir ļoti būtiska, ir daudz bezdarbnieku arī tādās Uh, um, marginalizētās grupās tie cilvēki ar īpašām vajadzībām vai cilvēki no sociāli nelabvēlīgas vides. Arī viņiem ir jāpiedāvā mobilitātes iespējas, lai viņi var to izmantot. Tāpēc ļoti priecājamies par šiem kopīgajiem centieniem un uh, ir būtiski, lai šis tīkls būtu pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai būtu vietas, kur viņi var reģistrēties un, eh, vai pieteikties. Un vēl noslēgumā gribu teikt sekojošo. Es pati no Slovākijā esmu konkrēti pieredzējusi, kā tas viss darbojas, un, manuprāt, skaidriem noteikumiem ir liela nozīme. Ir jāzina, kā kas darbosies, un, un es piekrītu arī tam, ka partneriem un dalībniekiem ir jābūt citai pozīcijai sistēmā. Dalībvalstis var noteikt, kas piedalās uh, e, OIRES sistēmā. Runa ir šeit, piemēram, par uh, nu, publiskošanas noteikumiem, bet ja privāts darba tirgus starpnieks vēlas kļūt par partneri, tad tam vajadzētu notikt tomēr automātiski, nevis tā, ka viņš eh, it kā var tikt licencēts, bet tā pašā laikā arī aizkavēts. Un es piekrītu Bekerkungam arī tādā ziņā, ka ja mēs atkāpsimies kvalitātes kritēriju priekšā, tad uh, partneri vai dalībnieki, nu, vi, viņus būs vieglāk uh, atsaukt vai šīs viņu licences uh, atcelt vai likvidēt. Paldies! Thank you, madam! Paldies! Ķebalovs kundze no Alde grupas. Paldies priekšsēdētā, paldies arī Bekara kungam un pārējiem ēnu referentiem gan par komentāriem, gan arī par diskusiju. Darbspēka mobilitāte Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs faktors, lai cīnītos ar bezdarbu, jo īpaši jauniešu vidū. Tādēļ mums ir jānodrošina tas, ka regula ļoti ātri, veiksmīgi tiek pieņemta. Mums jāuzņemas atbildība un ātri jāstrādā. Es domāju, ka par to neviens neiebildīs no ānu referentiem. Mums jānodrošina, ka aktualizēts un modernizēts eures tīkls būs ļoti efektīvs, labi zināms, kvalitatīvs instruments, kas būs um, labi zināms visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un pavisam īsti par manis piedāvātiem grozījumu priekšlikumiem. Pirmkārt, vakances, vakancu, vakanču skaits eures būtu jāpalielina, būtu tātad eures tīklā jāpublisko arī mācekļu un stažieru vietas, mums nevajadzētu šeit ierobežoties atkarībā no līguma veida, jo jauniešiem ir ļu, reizēm ļoti svarīgi atrast jebkāda veida pie, piedāvājumu, tātad viņi pieņems arī vai nu pienācīgu parasto līgumu vai, vai mācekļa vietu. Mums jā, jāraugās uz eures no darba meklētāja skata punkta, jo jaunieši ir tie, kas ļoti aktīvi meklē darbu. Turklāt vakancēm ir jābūt atvērtām pilnīgi visiem, kam ir tiesiskas tiesības strādāt Eiropas Savienībā. No manas skatu punkta raugoties, mēs varētu šeit uh, domāt par konkrētu, teiksim, valsts piedarības meklēšanu, nu, piemēram, valsts drošības apsvērumu dēļ, bet visādi citādi vakancēm jābūt pilnīgi atvērtām, pilnīgi visiem, kam ir tiesības strādāt. Un es esmu piedāvājusi darba meklētājs Eiropas Savienībā, un tikai tad, ja mēs runāsim par darba meklētājiem, mēs varēsim runāt par darba mobilitāti. Tādēļ esmu piedāvājis tekstu redakciju mainīt uz darba meklētājs job seeker. Treškārt, eures jābūt ir bezmaksas pakalpojumam lietotājiem. Tam ir jābūt uh, lietotājiem draudzīgai sistēmai un biedriem un partneriem ir jābūt iespējas sniegt pakalpojumus tiešsaistē, lai samazinātu izmaksas un nodrošinātu tieši piekļuvi sistēmai. Ir īpaši uzmanība jāpievērš arī jau esošajai un nākotnes eures pārobežu sadarbībai manā reģionā, piemēram, jo īpaši tas ir ļoti svarīgi. Te es runāju par krustcelēm starp dažādām valstīm, raugos uz Austrijas, Slovākijas kolēģiem. Uh, Piektais punkts - privāto iesaistīto pušu svarīgi, tātad loma sniegt un iespēja sniegt uh, privāts pakalpojums. Privātie, privātās iesaistītās puses uh, ir ļoti labi partneri, un eures arī ir jāpiesaista šie cilvēki, nevis jārada tiem sloks. Es ceru, ka mums tiešām izdosies ātri pieņemt eures regulu Eiropas parlamentā, jo uh, Manuprāt, esošā darba tirgus situācija Eiropā pieprasa veikt ātri reformas darba tirgu, un Eiropas bezdarbniekiem ir jādod jaunas cerības un iespējas. Ar nepacietību gaidu mūsu tālāko darbu referentu un ēnu referentiem, un paldies, paldies par līdzinējo sadarbību. Thank you, uh, Paloma. Paldies, Palome Lopes kundze no Goja grupas lūdzu. Paldies! Labdien visiem! Sākumā gribētu jums pateikties par paveikto darbu. Paldies visiem par dalību ziņojumu tapšanā. Goja grupa ir iesniegusi vairākas, vairākus grozījumu priekšlikumus saistībā ar vairākiem aspektiem. Pirmkārt, mēs runājam par mobilitāti. Mobilitāte nav brīvprātīgs pasākums. Īpaši tajās valstīs, kuras ir smagi cietuši no krīzes un taupības politikas. Tā ir politika, kas ir piemērota, lai izietu no krīzes, bet nevienmēr tas ir darbojies. Tas nozīmē, ka dienvidu valstīs mobilitāte nevienmēr ir iespējama vai brīvprātīgs pasākums, tādēļ mēs neraugāmies uz to kā uz pozitīvu lietu. Ja tā tad tīri tā notiek tādēļ, ka cilvēks nespēja atrast darbu. Tālāk. Šiem pakalpojumiem jābūt publiski pieejamiem. Nevajadzētu šeit pieļaut privātas iniciatīvas. Nu, Spānijā, piemēram, notiek, um, situācija ir tāda, ka tiek diskriminēta mazāk aizsargātā um, sabiedrības daļa, kam nav pie, tieši piekļuvis tieši tādiem pašiem darba nosacījumiem. tiek izmantoti reizēm tātad tīmekļa portāli darba vietu piedāvāšanai. Mūsuprāt, šim portālam zināmā mērā būtu jābūt bezmaksas. Tas ir saistīts ar kontrolas pasākumiem, kas attiec gan uz partneriem, gan arī citiem. Turklāt nobeigumā gribētu minēt, ka lielākā mērā ir jāiesaist sociālie partneri Euras tīklā, lai tas veiksmīgi darbotos, lai tādējādi nodrošinātu kontrols un izvairītos no diskriminācijas darba tirgu. Paldies! Paldies, Džīna Lambert no Zaļiem. Zaļiem. Um, thank you, President. Paldies, priekšsādātāji! izsakos Tāmaš Mešelič vārdā. Sākumā personīgi raksturu komentārs. Atbildot uz tikko izskanējušiem komentāriem, mēs, protams, zinām, ka cilvēki pārvietojas um, darba dēļ dažādi, saistībā ar dažādiem cēloņiem un iemesliem, un ar eures palīdzību mēs mēģinam nodrošināt, ka šī uh, um, mobilitāte vienkārši nodrošina pēc iespējas pozitīvāku ietekmi visās stadijās. Tas ir tas, um, tā ir tā pievienotā vērtība eures tīklam un, nu, pāriešu pie tamašu komentāriem um, un nepaudīšu vairs savu personīgo nostāju. Mēs gribētu, lai eures sistēma ir kas vairāk par tīmekļa vietni. Un mums patiesībā šķiet, ka privāto uzņēmumu iesaistīšana un šī automātiskā um, atra, meklēšanas sistēma būtu efektīvāka un tādējādi padarītu eures par metiecīgāku instrumentu. Mūsuprāt, svarīgākais ir šis eures um, atbalsts, kas ļaut nodrošināt profesionālāku pakalpojumu sniegšanu. Mūsu grozījuma priekšlikums ir nodrošināt papildus caurskatāmību, lai varētu veicināt eures lomu uh, kas tātad informētu pakalp, pakalpojumu, tātad šos meklētājus un tādējādi ļautu pieņemt informētu izvēli. Mēs gribētu uzlabot šo pakalpojumu kvalitāti ar dažādiem instrumentiem, nu, piemēram, identificējot valstīm specifiskās rekomendācijas, ko ir tātad izstrādājis Eiropas birojas efektīvākai monitoringam un uzraudzībai. Gribam nodrošināt sinerģijas ar uh, Uh, atbalsta sniegšanu arī valstīs un konsultatīvajām iestādēm. Nekādas jaunas iestādes neplānojam veidot, bet gribētu stiprināt esošās saiknes, ko, uh, piemēram, nosaka brīvās pārvietošanās direktīvā. Mūsu grozījumi pie, veicinās piekļuves iespējas mazāk aizsargātajām grupām, nodrošinot to, ka, piemēram, personalizētais atbalsts ir lielākā valoda, uh, skaitā valodu, un nediskriminācija, mūsuprāt, ir svarīga, lai darba tirgus nediskriminētu un būtu iekļaujoši. Un nobeigumā mums šķiet ir svarīgi integrēt arī jau esošo sūdzību mehānismu šajā pakalpojumu izstrādes procesā un es zinu, ka mūsu ēnu referents ar prieku sadarbosies ar Bekera kungu un pārējiem ēnu referentiem, lai nonāktu pie vislabākā iespējamā risinājuma attiecībā uz eures pakalpojumu lietotājiem. Paldies! Thank you, Laura Agē. Paldies, uh, Laura Agē no e FDD grupas. Paldies, priekšsādātāji! Vispirmām kārtām paldies kolēģim Bekara kungam. Ceru, ka manis iesniegtie grozījumi netika uzskatīti tikai par uh, kritikas uh, izteikšanu. Es domāju, ka, ja Eiropa nodrošina instrumentus, kas tiek uh, izmantoti efektīvi, tad tos vajadzētu izmantot sadarbojoties tā, lai varētu nodrošināt sinerģijas efektīvai nodarbinātības politikai nu, vismaz daļēji, jo es nedomāju, ka eures ir uh, kaut kāda panacēja un atrisinājums visam nodarbinātības sistēmā, bet zināmā mērā eures sistēmai vajadzētu kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkiem sarežģītās situācijās. Es uh, gribētu sadalīt savus komentārus vairākās daļās. Esam izteikuši vairākus jaunus komentārus un punktus papildus tam, ko esam iesnieguši. Gribam iesniegt jaunu grozījumu, kur atbildība par nodarbinātības politiku tiek saglabāta dalībvalsts līmenī. Un no tā loģiski izliek, ka mums ir uh, eh, Renzī apstiprinātais darba likums, mums tas nepatīk, bet mēs uzskatām, ka atbildībai nodarbinātības politikā ir jābūt dalībvalsts līmenī. Viena lieta, ko gribu uzsvērt, tas ir fakts, ka mums nevajadzētu ar deleģētiem aktiem nodot pilnvars komisijai, jo tādā veidā mēs parlaments zaudējam vienu no svarīgākajām. Tas ir sadarbošanās pilnvarām. Un tālāk, izdarot atsauci uz apmaksātiem pakalpojumiem, man šķiet, ka tādos laikos kā šie, tas nebūtu nepieciešama, un tas, jāsaka, pat ir neat, neatbilstoši. Nepiemērot teikt, ka pieeja šādām platformām būtu iespējama tikai par maksu. Tālāk mūsu goja kolēģis uzsvēra mobilitāti, bet uh, dažās valstīs, dienvedu valstīs, īpaši Itālijā, tā nav brīva izvēle, tas drīzāk ir tāds obligāts pasākums, bet ja šī mobilitāte ir brīva izvēle, tad tādi instrumenti kā EURES var noteikti veicināt mobilitāti. Un mēs ceram, ka nodarbinātības politikas kļūs iedarbīgāks, tīpaši pašmāju nodarbinātības jomā. Tad, kad būs ēnu referenta tikšanās, tad mēs varēsim to pārunāt. Un domāju, ka te vajadzētu iekļaut arī referenci ne tikai uz ekonomiskiem rādītājiem, bet arī sociālajiem rādītājiem. Manuprāt, ļoti bieži mēs neņemam vērā sociālos rādītājus. Kaut gan tie varētu būt ļoti noderīgi. Tālāk piekļuve Arī šis elements, manuprāt, dod pievienoto vērtību, jo vairāk un efektīvāk mēs veicam informēšanas procesu par uh, iespējām, kādas varētu būt Eiropā, jo efektīvāk tas viss būs. Es uh, to izmantoju arī savā ziņojumā par uh, aizsardzības līdzekļiem, bet jebkurā gadījumā tā ir tāda pamata vērtība, un varbūt mēs varētu izmantot izveidot tā, tādu aplikāciju viedtālruņiem, tāl, kas ļautu veikt informācijas apmaiņu. Es negribētu, lai šī tīkla dotās iespējas tiktu uztvertas nepietiekami nopietni, jo Eiropa var spēj nodrošināt, dot zināmas iespējas, un es domāju, ka to tad vajadzētu paredzēt ar eh, tādu instrumentu palīdzību, kas ir pieejama jauniem cilvēkiem, ko viņi lieto, un viens no tiem ir viedu tālruņi. Eh, eh, to mēs varētu aplūkot detalizētāk, bet šķiet, ka tad, ja strādājošais saskars ar izvēli, tātad doties vai nedoties strādāt uz citu valsts, tad Eures tīklam nevajadzētu beigties tikai ar šo informācijas sniegšanu, vajadzētu izskaidrot tālāk dažādās politikas un atbalsta iespējas tādā situācijā, ja kāds dodas strādāt uz citu valsti. Tātad atbalsts strādājošiem. Šim atbalstam vajadzētu būt pilnīgi par brīvu. Mēs iesakam nodrošināt arī Uh, informācijas, publicētās informācijas plūsmu caurskatāmību un uh, turpinājumību. Vajadzētu skatīties gan uz šo piedāvājumu pieprasījumu un uh, veicināt piedāvājumu, jo bieži vien ir daudz pieteikumu, bet šis darba piedāvājuma līmenis apjoms ir ļoti zems. Vajadzētu arī veicināt iekšējo nodarbinātību valsts iekšēnē, bet par to jau es runāju. Tā ka, nu, uh, Vēlreiz atkārtoju, ka esmu gatavs sadarboties ar kolēģiem. Mani grozījumi nevienmēr ir kritiski, bieži vien es eh, cenšos sadarboties. Paldies! Paldies, Manna kungs nākošais. <clears throat> Jā, finanses. Paldies, priekšsēdētāji. Ir strādājot pie ziņojuma Un ja rezultātā ir 699 grozījumi, tad šķiet, ka ziņojums ir, var rasties iespējas, ka tas ir ļoti slikts ziņojums, bet ja mēs paraugāmies, ko deputāti ir paveikuši, viņi ir piedāvājuši ļoti daudz grozījums, kas būtībā ir ļoti līdzīgi. Eh, pievienotā vērtība Eiropā. Oires tam ir tikai viens papildus piemērs. Arī no manas valsts šeit ir eh, kolēģi, kas eh, var piedāvāt modeļus, kas, kurus var vērtēt arī kritiski, bet var arī nu, izmantot. Un ja jūs gribat veicināt mobilitāti, tad ir vajadzīgi mehānismi un arī atbildīgās institūcijas Institūcijām ir jādara tas, kas ir viņu pienākums, un ja mēs ar daudzajiem grozījumiem varam panākt, ka tiešām kvalitāte tiek nodrošināta un profesionalitāte arī tiek nodrošināta, tad es domāju, būsim savu mērķi eh, sasnieguši, proti vairāk Eiropas. Tu norādīji arī, ka sociālie partneri ir jāiesaist. Arī par to ir vairāki priekšlikumi. Kains būtu svarīgi, ja tu iepazītos ar uh, groziem, ko es piedāvāju kopā ar Svenu Šulcu. Eiropas koordinātora birojas varētu būt viena no iespējām. Vācijā arī sociālo partneru iesaiste ir um, uh, radījusi jaunas iespējas, un mums ir izdevies ļoti samazināt bezdarbu, bet tas izdodas tikai tad, ja mums izdodas piesaistīt ļoti aktīvus partnerus, un uh, piedāvājumam ir jābūt kvalitatīvam, nevis tādam vienādotam, pilnīgi vienveidīgam. Otrā joma, kas man arī ir šķiet svarīga, tieši runājot par grozījumiem, uh, proti dalību valstīm ir jābūt iespēja izmantot izņēmumus, ka tās nepublicē kādus informāciju par vakancēm kaut kādu apsvērumu dēļ. Nu, par labo praksi vai par praktikantu un stažēšanās vietām mums vēl ir vajadzīgas debatas. Nedrīkst pieļaut to, ka cilvēki tiek vienkārši kā stažieri nodarbināti bez algas. Mums ir jārada apstākļi, lai stažieru vietas iegūtu citu kvalitatīvu pozīciju. Un noslēgumā komentārs par pārobežu partnerībām ORS kontekstā. Mums ir pasākumu katalogs un varbūt varētu vēl uzsvērt, ka vajadzīgas vairāk valodu va, publikācijas tieši šīm pārobežu sadarbības e, projektiem vai iespējām. Protams, tas radīs arī izmaksas, bet iespējas ir, to ir ļoti daudz, un šeit nevajadzētu atrunāties vienkārši ar interneta iespējām. Ir jābūt labām publikācijām, kas eh, tādi labi piemēri mums jau ir, un tad mēs arī panāksim progresu. Un varēsim arī parādīt, ka saprotam, cik ļoti mobilitātes veicināšana uh, nedrīkst palikt vienkārši uz papīra, bet cik ļoti mēs esam tajā ieinteresēti. Thank you, Mr. Lenners. Paldies, Lenners kungs. Yes, thank you very much, Chair. Uh... Paldies, priekšsādātāji, un uh, paldies Bekarkungam par viņu ziņojumu, un uh, es uh, domāju, ka uh, Eh, grozījums skaits nenorāda, ka darbs ir bijis mazāk kvalitatīvs vai kā, bet eh, šodien uzklausot komentārus, man liekas, mēs dzirdam diezgan lielu vienprātību. Kā jau tika teikts, es gribētu uzsvērt trīs punktus, kas man šķiet ārkārtīgi svarīgi. Pirmkārt, jā, mēs gribam reāli izmantot pārobežu mobilitātes iespējas Eiropas Savienībā, tad mums vajadzētu censties rast veidu, lai dalība valsts, kas ir kaimiņu valsts, lai tās daudz ciešāk sadarbotos Un šai sakarībā ir jāuzsver eures tīkla svarīgums īpaši robežu reģionos, jo tieši šajos reģionos, ja mēs vēlamies intensificēt, uzlabot nodarbinātības sistēmu, tad ir jābūt īpaši jāapzinās šie pierobežas reģioni, kur cilvēki var šķērsot robežu, lai atrastu darbu, un varbūt to var kaut kādā veidā intensificēt tieši šo pārobežu aspektu šajā priekšlikumā. Otrām kārtām, kas arī jau ir teikts, Uh, privāto nodarbinātības dienestu iekļaušana. Man liekas, ka Eiropas Savienībās ir vairāk dalību valsts, kurām ir ļoti pozitīva pieredze, iekļaujot privātos nodarbinātības dienestus dažās dalību valstīs. Nav šāda pieredze. Un, manuprāt, būtu ļoti svarīgi iekļaut arī tos eures tīklā, jo šie biroji noteikti var dot lielu papildināto vērtību. Un pēdējais komentārs no manas pieredzes. Daudzi cilvēki, kad viņi dodas strādāt uz ārvalstīm, viņi kaut kādā laika brīdī saskaras ar nodokļu iestāžu problēmām vai, nu, teiksim, nodokļu nomaksa notiek divkārta vai īsti nav skaidrs, kas kur jāmaksā, ir dažādi divpusēji nodokļu maksas līgumi starp uh, konkrētām dalību valstīm, tā ka ir ārkārtīgi svarīgi uh, EORES tīklā sniegt informāciju par šiem potenciāliem mobīliem strādājošiem par sociālo nodrošinātība, tāda informācija jau ir, bet arī nodokļu ziņā vajadzētu kaut kādu informācijas no, ko cilvēks var sagaidīt, lai viņš nebūtu, teiksim, sarūknāts vai nonāktu problēma, lai nebūtu problēmas pēc tam. Un lai tas neaturētu cits cilvēks no šādas mobilitātes izmantošanas. Tātad tie bija trīs komentāri no manas puses. Paldies. Sofija Rebeiro nākošā. Paldies. Vispirms teikšu paldies kolēģim Bekaram, viņš ir ļoti labu darbu izdarījis. Un runājot par komentāriem, es gribētu šo to piebilst. Arī es pārstāvu Dienvidu valsti, esmu Portugāliete, un runājot par pārobežu mobilitāti, tad, šad, tad mēs dzirdam, ka jauniem cilvēkiem jauns cilvēks vajadzētu aicināt vai pat uzlikt par pienākumu doties viņiem uz ārzemēm. Nedomāju, ka tas ir pareizi. Runa ir par iespēju piedāvāšanu, par iespēju pieņemt lēmumu, doties strādāt uz ārzemēm. Ir cilvēki, kas labprāt paliktu savā valstī. Tas arī ir iespējams. Mums ir jāuzrunā jaunieši tā, lai viņi nu, saprastu, ka tas ir piedāvājums, tās ir iespējas. Jauniešu e, bezdarbs ir ārkārtīgi plašs, un mums ir jāsaprot, ka mēs esam atbildīgi par jaunu iespēju piedāvāšanu, lai jauniešiem būtu drošas darba vietas. Citādi piekrītu tam, ko sacīja Helēna par uh, nodokļu nomaksu. Un ir vēl problēma, kas saistās ar mobilitāti. Proti cilvēku prasmes un iemaņas. Mums ir ļoti daudz, uh, ļoti labi kvalificēti jaunieši, kas labprāt strādāt ārzemēs, bet uh, grūti ir grūtības rada tas, ka viņu izglītības dokumenti netiek attiecīgā valstī atzīti. Šeit ir jāstrādā. Nākošais runātājs. Martēna kungs, lūdzu jums vārdu. Paldies priekšstādātāji. Par eures tīklu Nu, diezgan mūsinošs jautājums. Uzklausīju iepriekš runājušos un um, dot uh, strādājošiem iespēju atrast darbu ārzemēs, Eiropā, tīpaši jauniešiem. Jā, protams, tas ir ļoti jauki, skaisti. Bet uh, tomēr pastāv zināmas bažas, ka mēs pārvietojam no, strādājušos no maziņām un valstīm uz valstīm, kur algas ir uh, lielākas vai arī pat no izcila labas. Bet uz valstīm, kurās jau tā pastāv liels bezdarba līmenis, tātad tas nozīmē, ka uh, tukšosies šīs izceļošanas valsts ar mazām cenām, jauni diplomāti cilvēki aizplūtīs no šīm valstīm uz uh, uzņēmēju valstīm, kurās jau tā ir labas algas un kur arī pašās valstīs bezdarbs nesamazināsies. Tātad, nu, šāds divpusējs efekts. Un kas tad gal galā notiek ļoti bieži? Euras, Euras būs uh, kā instruments uh, dažādām starpnieku organizācijām valstīs, uh, kuras to var labi izmantot savās interesēs. Bet šīs starpnieku iestādes, piemēram, Francijā strādā lieliem uzņēmumiem, piemēram, celtniecībā vai valsts pakalpojumos, kas ir tāds milzīgs lauks, un tas nozīmē, ka no, atkal šo labumu izmantos lielās grupas kompānijas, izmantos šos cilvēku personīgās traģēdijas, tā tad uh, piesaistīs cilvēkus ar ļoti mazām algām savas izcelsmes valstīs, jo Francijā, piemēram, cilvēks var nopelnīt divreiz vairāk nekā savas izcelsmes valstī, bet vienalga šī dubultā alga arī ir ļoti maza, teiksim, tikai puse no normālas algas Francijā. Un šis ļoti konkrēts uh, piemērs Un tāpēc mēs gribētu noteikt eh, minimālo algu, piemēram, eh, transporta eh, jomā, lai nepieļaut šādu cilvēku pārvietošanu. Un tāpēc mums pastāv šādas bažas un esam ļoti piesardzīgi attiecībā par šiem pasākumiem. Paldies! Paldies, Sandēra kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam Viņš ir veicis ļoti labu darbu. Paldies viņam par entuziasmu un lielu apņēmību. No savas puses gribētu uzsvērt, ka ir nepieciešams ņemt vērā pārobežu aspektu šajā jautājumā. Mobilitāti bieži vien var uztvert kā iespēju, bet daž, dažkārt tā ir tāds negatīvs aspekts. Un pārobežu mobilitāte. Jā, tā var būt tāda starp situācija, kas piedāvā labas iespējas, un no tā, protams, izdiet daudz dažādi ieguvumi, un tāpēc arī kā referents gribētu teikt, ka jā, šī pārobežu mobilitāte tik tiešām ir lieta, ko vajadzētu veicināt, atbalstīt, un vajadzētu arī nodrošināt, lai EURES sistēmā būtu ņemts vērā šis pārobežu aspekts. Jā, jautājums par valodu. Uh, Eh, mobilitātes situācijā arī ir ārkārtīgi svarīgs, tieši lai atkal nodrošinātu šo pārobežu mobilitāti un Eiropas, eh, kā Eiropas parlamenta deputātis, domāju, ka vajadzētu veicināt arī valodu apguvi eh, šajā kontekstā. Bet, lai tā būtu tāda vispārīga lieta, tad arī Eurasā ir jāpadomā par tādiem um, instrumentiem, veidiem varbūt, kā iegūt informāciju Um, dažādās valodās, kā jau uh, norādīja kolēģis Tomas Mans. Paldies! Paldies, Marā Šarķiekundze! Paldies, priekšstādātāji! Es arī gribētu uh, sveikt kolēģi Bekeru, paldies viņam par veikto darbu. Viņš uh, ļoti labi, man liekas, ir aizsargājis un uzlabojis eures potenciālu. Un paldies kolēģiem, kas jau ir izteikšies. Ko es gribētu uzsvērt šajā sakarībā? EOS uh, e, tīklus. Par to principā nav jāuzdod jautājumu, un tie, kas apšauba Eures, principā iet pilnīgi pretēji vēstures gaitai. Kāpēc? Jā, tas ir ļoti vienkārši. Jaunu cilvēku mobilitāti, ko veicina Eures tīklus, viņiem dod papildus potenciālu, lai viņi varētu iegūt darbu. Un šajā pirmajā etapā iegūt darbu, ko veicina Eures, ir atkal divi etapi. Pirmkārt, geogrāfiskā mobilitāte. Tālāk dod iespējas profesionālai mobilitātei, un tas ir ļoti svarīgs faktors, lai cilvēks saglabātu darbu. Un te nekādi jautājumi nebūtu jāuzdod. Tad Jo pretējā gadījumā mēs, kā es teicu, ejam pretī vēsturei un eures tīklus, kurš pretēji ir jāuztver, jāsaprot kā papildus instruments, kurš ļauj jauniešiem cīnīties pret bezdarbu. Ļaujiet jauniešiem palikt tur, kur viņi vēlas, kur viņi dzīvo. Rūpēsimies par viņiem, lai viņiem nebūtu risks eh, nonākt ilgtermiņa uh, Uh, bezdarbā. Strādāsim, attīstīsim viņu mobilitāti, tas nozīmē, ka tādā veidā mēs attīstam viņu nodarbināt spēju un tādā ilgspējīgā veidā. Domāju, ka mūsu politiskais pienākums, neskatoties, kur valsts mēs pārstāvam un neskatoties, pie kādas politiskās grupas piedaram, tas ir atbalstīt uh, Bekara kunga ziņojumu. Paldies! Thank you very much. Paldies! par eh, visiem jūsu komentāriem un aplausiem. Varbūt Bekera kungs gribētu ko teikt. Dažas vārdas noslēgumā pirms mēs pārējiem pie nākošā darbkārtības jautājuma. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Es runāšu nākamo pusstundu ļoti ātri. Tas bija joks. Liels paldies par visi, visiem komentāriem. Gribu īsi reaģēt uz to, kas tika sacīts. Un ko vēl šeit var piebilst saistībā ar ēnu referentiem un darbu komitejā? To mēs varēsim tādu pārunāt kopā ar ēnu referentiem un komitejā. Runājot par prasību, par, ka jābūt tiesībām jābūt tām pašām um, gan nodarbinātajiem, gan stažieriem, nu, par to vispār nav vērts diskutēt. Te ļoti, ļoti precīzi jāizstrādā likumdošana, un ja šeit tā tiek pārkāpta, tad nedrīkst neko tādu pieļaut. Jaunie cilvēki nav pelnījuši tik sliktu attieksmi vai tādu avantūristisku pieju. Un vēl gribu teikt, manuprāt, te ir mazliet pārpratums. Es dzirdēju, ka eires uh, dalībniekus vai dalībnieku piesaisti to uzņemsies koordinācijas biroji vai, bet tas nav īsti tā domāts. Ja mēs paskatāmies uz sistēmu pašlaik un redzam, ka Eiropā ir 0,3% mobilitātes. Un ASV tā ir gandrīz 20 reižu lielāka, tad eh, es neredzu šeit um, nepieciešamību um, īpaši vēl pievērsties problēmām, kādas rada jau pašreizējā platforma. Mums ir jāizstrādā jauna. Un piekrītu runātājiem, kas uzsvēra, ka komunikācija ir ļoti būtiska, un šis jaunais projekts būs sekmīgs tikai tad, ja cilvēki vispār zinās, ka tāds eksistē. Ir jāzina, ka eires pastāv, manā draugu lokā ļoti neliels cilvēku skaits zināja, varbūt kaut kāda problēma ir tieši manā draugu lokā, bet nezvēj tā ir. Tāpat um, barjeru pārvarēšana, tai ir jābūt nodrošinātai arī internetā. Mobilitāte, kā to mēs to saprotam Eiropā, tai ir jābūt, tai, tam, tā ir jāsaprot kā lielāku un vairāk iespēju piedāvāšana jāpaturprātā, ka tas ir Eiropas projekts. Par jēdzienu darba meklētāji es jau izteicos un gribu vēlreiz paskaidrot. I, e, šajā eires tīklā darba meklētājiem nekādas izmaksas neradīsies. To es gribētu vēlreiz uzsvērt. Runājot par pārobežu sadarbību, neko negribu piebilst. Tas ir ļoti labs tāds papildus elements. Paldies visiem, kas teica, ka jābūt arī kontrolē, pārbaudēm, sociālo partneru piesaiste. Nu, reaģēšu uz to, ko teica Tomas Mans, tas ir pats par sevi saprotams, kur tad Pie kā tad vēl vērsties? Protams, ka jāiesaist sociālie partneri, kurš labāk pārzina darba tirgu. Un tā, protams, vajadzīga attiecīga koordinācijas instance. Kvalitatīva mobilitāte, tas bija labs atslēgas vārds Ne par kādu dempingu te nevar būt runa, jābūt kvalitatīvām iespējām, kvalitatīvai nodarbinātībai. Un e, jābūt ne tikai tīmekļa vietnei, protams, tas būs darba tirgus politikas instruments, un pakalpojumiem ir jābūt profesionāliem, un eires jākļūst populārākam norāde uz Eiropas semestri arī bija ļoti pareiza. Un eres portāls ir jāiesaista novērtējumā, proti cik labi un pareizi dalībvalsts izmanto šo instrumentu. Tam arī jābūt ir um, vērtēšanas kritērijam, proti, lai varētu novērtēt, kā dalībvalsts attīsta darba tirgu, kā tā veicina uh, iespējas darba tirgū un jāprasa arī atbildība no dalībvalsts. Par sinerģiju, protams, tikai par diskrimināšanas noliegums pilnīgi atbalstu. Es nekad arī, kolēģi, neesmu uztvērs jūsu komentārus kā vienkārši kritiku. Eires nevajadzētu uztvert arī kā brīnum līdzekli, kas novērsīs pilnīgi bezdarbu, bet mobilitāti tas var stiprināt, var dot jaunas iespējas, jaunus impulsus un ietekmēt vai pātrināt, aktivizēt darba tirgus politiku dalībvalstīs. Un <clears throat> dalību valstis uh, nekādā gadījumā nevajadzētu tām iedomāties, ka tām tagad var, tās tagad var iemikt. Gluži otrā tām jādarbojas daudz aktīvāk. Tāpat bija arī citi derīgi priekšlikumi, proti atvieglota pieeja tieši jauniešiem, uh, lai viņi izlabojot, izmantojot viedtālruņu aplikācijas, varētu pilnībā šīs iespējas izmantot arī ar ERS. Es domāju, ka vispirms tīmekļa vietnē ir jābūt pilnīgā kārtībā. Tāpat par atbalstu tiem, kas dodas uz ārzemēm strādāt Protams, jāņem vērā arī izmak ierobežotās izmaksu iespējas un jāsaka, ka cilvēka izcelsmes valsts vai dzimtene tai arī ir pienākums mobilitāti veicināt. Tas būtu gandrīz viss, ko gribēju teikt par stažieru vietām, par prakses vietām. Tās nedrīkst izmantot kā iespēju nodarbināt cilvēkus bez maksas, praktikantu un stažieru cieņa un pašcieņa veidojas arī no mūsu attieksmes pret viņiem. Tā ir mūsu politiskā atbildība. Un nedrīkst nodarbināt jaunus cilvēkus tāpat vien bez maksas pārobežu vairāku valodu publikācijas, protams, tas viss ir jāīsteno, jāievieš dzīvē, ņemot vērā, ka mūsu mobilitāte ir 0,3%. Tāpat mērķtiecīga reģionu uzrunāšana arī ļoti labs priekšlikums komisijai. Tiešām tas būtu papildus uzdevums proti jāveicina sadarbība starp reģioniem, privātie darba starpniecības eh, nu, aģenti vai aģentūras, tie arī tagad šeit ir iesaistīti, arī to es vērtēju pozitīvi. Jaunie cilvēki, protams, kolēģi Ribēro nedrīkst nu, viņiem nedrīkst uzlikt par pienākumu braukt uz ārzemēm. Viņiem tā ir iespēja, un mēs viņiem piedāvāsim šo iespēju. Um, kvalifikācijas dokumenti vai izglītības dokumenti, šī problēma joprojām pastāv, nav pilnībā novērsta, un EIRES platforma un šīs pieteikumu veidlapas un uh, Um, kritēriju saraksti, es domāju, tā tie liks dalībvalstīm saprast, ka viņām ir aktīvāk jāstrādā izglītības dokumentu atzīšanā. Es arī neesmu nekādā mērā centies pateikt, ka cilvēki no valstīm, kurās ir zemākas algas, dodas uz valstīm, kurās ir lielākas algas, tā nav problēma. Ja cilvēkam, ja valstī ir vajadzīgs darba spēks, tad lielākoties tas ir vajadzīgs kvalificēts un būtībā vienalga, no kurienes tas nāk. Uh, algu tarifi, protams, atšķirās, bet ir jāievēro arī minimālās algas un citāda atbildība ir tiesnešiem. Mobilitāte kā iespēja, valodu jautājums, tas viss šeit ir izcelts, un kolēģe Šatjē, jūs sacījāt, ka nevajadzētu griezt vēstures ratu atpakaļ, es pilnībā jums piekrītu. Eires potenciāls ir milzīgs tieši maziem cilvēkiem, lai veicinātu nodarbinātību, veicinātu nodarbinātības iespējas. Paldies visiem ēnu referentiem, paldies visiem, kas piedalījās, un cerēsim, ka turpmāko nedēļu laikā šis dosie tiks sekmīgi pabeigts. Thank you, Mr. Becker. Paldies Becker kungam, paldies par jūsu sniegumu un devumu. Teikšu pāris vārdus par turpmāko. Mēs atgriezīsimies par Šarķieres kundas un Debeiro kundas ziņojumiem, bet pateikšu vēl par laika grafiku. Pieņemšana IMCO komitejā. Eures ziņojumam 7. mājas, ja nemaldos, ir notikusi izmaiņa laika grafikā. Un uh, attiecībā 12. darba kārtības jautājumu mums nebūs laika to izskatīt, bet uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. mārts un apstiprināšana nodarbinātības komitejā 24. martā. Tālāk par lēmumu eh, izveidot sociālās aizsardzības komiteju un eh, lēmumu atcelšanu. Tur eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. mārts un apstiprināšana nodarbinātības komitejā 24. marts. Tālāk 15. darba kārtības jautājums. Eiropas politikas virziena urbānā dimensija, kā es teicu jau sanāksmes sākumā, Reigners kundze nevarēs būt klāt šodien, bet viņa ir uh, nodevusi savus eh, komentārus, piezīmes, un viņa ir norādījusi, ka atzinama projekts būs vērsts uz pieciem punktiem. Pirmkārt, lielām un mazām pilsētām ir jābūt eh, intensīvi iesaistītām procesā, tāpat arī eh, pilsēnu reģioniem ir jābūt iestrādātiem investīciju plānos, treškārt nepieciešams vairāk sociālo investīciju, un šīs investīcijas tāpēc nedrīkst iekļaut uh, valsts deficīta aprēķinos. Ceturtām kārtām nepieciešama uh, dzimuma līdztiesības uh, aspektu ņemšana vērā, izstrādājot budžetu un piektkārt. Viņa vēlas norādīt, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principi ir ārkārtīgi svarīgi pilsētām. Tā kā ir saspringts uh, laika grafiks, uh, referente. Un arī jums um, nevarēs izmantot daudz uh, laika. Bet noslēgumā referente grib nodot sakojošu ziņu ka mm, urbānie reģioni ir ļoti svarīgi nodrošinot kvalitīvas darba vietas un uh, aktivizējot ekonomisko situāciju. Viņa ļoti labprāt iepazīsties ar visiem jūsu grozījumiem un sadarbosies ar ēnu referentiem turpmāko nedēļu laikā. Mm, galīgais laika termiņš grozījuma iesniegšanai ir 3. mārts un pieņemšana nodarbinātības komitejā 1. aprīlī. Yes, now we can go back to. Un tagad varam atgriezties pie desmitā darba kārtības jautājuma. Ļoti būtisks ziņojums, īpaši sociālajiem partneriem, bet, protams, arī mums šajā komitejā, un es dodu vārdu Morančan Čiekundzei, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Tātad mēs runājam par direktīvas priekšlikumu Eiropas parlamenta padomas direktīvu par eh, jūrniekiem, ar kuru tiek grozītas vairākas citas direktīvas, kas jau pastāv un darbojas. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka Eiropas eh, tiesiskajā regulējumā jūrnieki, tātad atbildīgi ieskatē šo kontekstu, viņi ir izslēgti no zināmām direktīvām, eh, kuras nosaka strādājošo aizsardzību. Un tāpēc bija ļoti svarīgi atgriezties pie šī jautājuma. Un tas jādara visiem kopā. Es gribētu pateikties eh, visiem ēnu referentiem, eh, Agnesē Jungeras un Turnes kundzei. Tātad no Arne Garik un uh, Patrika Jarik no Goja, Džīna Lambert no Zaļiem un Tisija Beģina no FDD grupas, kas ir uh, apņēmušies uh, ieguldīt uh, šajā kopīgajā darbā. Esmu, protams, izmantojis arī nodarbinātības komitejas sekretariāta atbalstu un paldies viņiem, ka viņi arī mm, te ļoti intensīvi strādājuši. Un Es domāju, ka mums ir kopīgi jāizmanto visa mums pieejamā informācija jau no šī darba paša sākuma, un attiecīgi mums bija uh, referentu uh, sanāksme no visām politiskajām grupām. Uh, tikāmies ar komisijas un padomas pārstāvjiem, un tātad bija šāda sanāksme par šo jautājumu. Pēc manis ierunotā ziņojuma 34 grozījumi ir tikuši iesniegti divas tautas partija, 18, 19 SND, divas ECR, divas liberāļi, vienu zaļie un piecus FDD grupa, trīs grupām nepiedarošie deputāti. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši ļoti konstruktīvas grozījums, kas arī atspoguļo šo pozitīvo darba gaisotni, kādu esam izveidojuši. Man ir liels prieks, ka šo grozījumu vidū 16, tātad no šiem 34 ir praktiski identiski e, jau ziņojuma e, tekstam. Tātad mums ir jāveic koordinācijas, saskaņošanas darbs, eh, jāpārnā šīs idejas, un es domāju, ka lielā mērā šis darbs eh, līdz ar to jau ir atvieglots. Mūsu vispārējais mērķis ir pēc iespējas uzticamāk pieturēties pie tās vienošanās, kāda ir eh, panākta starp sociālajiem partneriem un uh, kuģu īpašniekiem. Starp šiem 16 praktiski identiskiem grozījumiem uh, konkrēti grozījumi ir pilnīgi saskaņoti, atbilstoši šim ziņojumam un uh, vienošanai, ko es minēju. Te es domāju par 19. grozījumu, ko Žerom Lavrijo ir iesniedzis, kur ir runāts par MVU nozīmi. Uh, Um, inkluzīvā, visaptvarošā izaugsmē, tāpat arī 22. ko ir iesniegusi sociāldemokrātu grupa par to, cik svarīga ir konvencija um, darba, jūrnieku darba uh, apstākļu nodrošināšanai un aizsargāšanai. Tātad uh, tā ir uh, starptautiskās darba komitejas organizācijas eh, konvenciju. Tālāk 21. un 23. grozījums. Tur ir runa par eh, pārliecīgo darba slogu MVU, un mēs šo jautājumu uzmanīgi izskatīsim, ņemsim vērā. Un daudz arī uzsver, ka nepieciešams uzlabot jūrnieku darba apstākļus. Tas arī ir mūsu vispārējais darba mērķis. Paldies Džīnai, kas dodas projām, bet viņa ir ļoti aktīvi darbojusies pie šī ziņojuma. Tehniks, tehniskā rakstura problēmas, kādas te varētu rasties, tās centīsimies atrisināt pēc iespējas labāk, skatīsimies, ko varēs pilnībā iestrādāt šai ziņojumā. Te ir tāda neliela tehniska problēmība, par ko gribētu norādīt priekšstādātājs kundze par 18. E FDD grupas grozījumu. Mēs runājam par likumdošanas ziņojumu un mēs mm, varam atsaukties tikai uz uh, esošiem oficiāliem dokumentiem. Tātad šobrīd vienošanās starp uh, sociālajiem partneriem un uh, kuģu īpašniekiem tas nav oficiāls dokuments, tā ka mēs varam to iekļaut savā, tā teikt, pārdomu procesā un darbā, bet mēs nevaram uz to konkrēti atsaukties jo to mums neļauj likumdošanas procedūra. Nu tad tā. Tie tad arī ir tie uh, svarīgākie punkti mūsu uh, darbā, strādājot ar un pie grozījumiem. Runājot par vienošanos, ko jau es te minēju pirms brīteņa, Manā ziņojumā, kā jūs atceraties, esmu, esmu iekļāvusi atsaucu uz jaunajām tehnoloģijām, lai varētu nodrošināt uh, to, ka tiek iekļauta arī sociālo partneru informēšana visas politiskās grupas. Nu, vai teiksim, konkrētas grupas ir uh, norādījuši uz savu piekrišanu, citas varbūt ir tādas atturīgākas, bet eh, katrā ziņā mums pavisam drīz notiks sanāksme. Tā ir paredzēta Strasbūrā 12. datumā, 12. martā, un tad mēs strādāsim pie kompromisa grozījumiem, eh, pēc iespējas tādiem visaptvarošākiem, lielākiem, un ņemsim vērā Eh, zilsēmniecības komitejas eh, viendokli Veronika Fontāna Lapņē ir ļoti iesaistīta šajā jautājumā, un es zinu, ka viņa noteikti mums palīdzēs eh, iestrādāt zilsēmniecības komitejas viedokļus. Un noslēgumā gribētu norādīt uz dažām lingvistiski rakstura kļūdām, kas ir radušās starp eh, manu oriģinālo ziņojumu franču valodā un angļu valodā, tā tad gribu norādīt zēnu referentiem, ka 5.2. Eh, punktā mans grozījums, 15. grozījums, un kur ir minēts pirmais punkts un otrais punkts, tātad pirmais un otrais. Tas ir jāpievieno tur, kur ir minēti sociālai partneri, un eh, šajā pašā pāntā angļu versijā pārtransfer būs pārveidots ar transferie Nu, tas arī viss priekšstādātājs kundze. Tas arī viss, ko šobrīd var pateikt, iepazīstinot ar savu darbu. Esmu uh, gatava uzklausīt uh, kolēģu, ēnu, referentu uh, viedokļus par šo ziņojumu. Lielas paldies! Running... Paldies! Mums nav daudz laika, tāpēc uh, ceru, ka ēnu referenti runās ļoti īsi Agnes lūdzu, es Jongērijus kundze. Paldies! Paldies par darbu, ko esat paveikusi. Sociāldemokrātu grupa atbalsta jūsu ziņojumu lielās līnijās. Tas uh, ir arī kā atbalsts sociālo vienošanās gadījumā starp sociālajiem partneriem. Labi, ka martā ir paredzēta arī sanāksme. Es domāju, ka mēs varēsim labi paspēsim visu izdarīt, ko prasa grozījuma izskatīšana. Un mūsu grupas prioritāte ir panākt, lai, lai šis ziņojums ļautu uzlabot jūrnieku situāciju, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas, lai varētu, tā kā es jau teicu, uzlabot jūrnieku dzīvi. Tad mobilās, eh, modernās tehnoloģijas ir jāizmanto. Eh, tas būtu viss, ko es gribēju teikt. Esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība noritēs raiti. Priecājos par 12. Um, martā iecerēto sanāksmi. Paldies, Gerikas kungs no ECR. Paldies! Paldies referentei par ļoti labo sadarbību. Es domāju, ka mēs kopā esam izstrādājuši labu ziņojumu, uz kura balstīties komisijai turpmākajā darbā. Pirmkārt, uzsvērām sociālo partneru dialogu, ņemām vērā viņu pozīciju un attiecīgi tagad ir jāstrādā ar grozījumiem. Es esmu tikai divus ies, um, iesniedzis, kur ir runa par vidējiem uzņēmējiem. Tad mazo un vidēju uzņēmumu loma jūrniecībā arī ir jānovērtē. Tāpat uh, uh, kuģu īpašuma, īpašnieka maiņa, lai samazinātu izmaksas, apdraud jūrniekus, un tas ir jānovērš. Tāpat citā grozījuma priekšlikumā es runāju par to, ka nedrīkst palielināt izmaksas nevajadzīgi tieši maziem uzņēmumiem. Tāpēc es domāju, ka jākoncentrējas uz juridiskiem un tehniskiem jautājumiem un jādiskutē ļoti tādā lietišķā gaisotnē starp visām politiskajām grupām, neaizmirstot sociālo partneru lomu. Un darba ņēmējiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņu kājas paliks sausas un ka viņi nonāks arī uz ciedzemes. Paldies! Thank you. I'll... Paldies. Džabalovas kundze no Alde grupas. Alde. Paldies, es runāšu uh, Ullas vārdā, kas ir ēnu referente. Paldies referentei par labo sadarbību un apmainoties domām, sociālajie partneri ir vienojušies par nepieciešamajām izmaiņām šajā ekonomikas eh, nu, nozarē un tāpat uh, tiek norādīts uz lingvistisku problēmu vai kļūdu, kas tagad ir izlabota. Alde ir piedāvājusi grupu veselu rindu grozījumu, uh, visi šie grozījumi ir ļoti būtiski un ņemot vērā Dānijas darba politiku, sociālo partneru vienošanās ir jāreske, jārespektē un tās nedrīkst apšaubīt politiskā līmenī. Un Ullas vārdā paldies vēlreiz referentēm ēnu referentiem. Un un priecājos par turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Lejarika kungam vārds no go. Aussi, je veux remercier... Euh, paldies! Es arī gribu teikt paldies Morēnas Šartie kundzē par ziņojumu. Viņa ir izdarījusi lielu darbu Un šodien mēs, eh, mēs zinām, ka jūrnieku darbs ir smags. Viņi strādā smagos eh, meteoroloģiskajos apstākļos, smagos apstākļos, atklātā jūrā. Nekā viegla tur nav. Tāpēc nebūtu pareizi, ja sociālā likumdošana Eiropā neņemtu vērā šo darbinieku kategoriju ēnu, tas eh, ziņojuma priekšlikums paredz regulēt vairākus aspektus. Runa ir arī par tādu visai kontroverso sociālo partneru vienošanos, bet šobrīd tā tiks iekļauta likumdošanā un nostiprināta juridiski. Mēs iesniegsim arī grozījumu priekšlikumus tieši par uh, sociālajām diskusijām vai pārunām ar sociālajiem partneriem un centīsimies panākt, lai padomu iekļauj grozījumus tekstā. Tagad kalendārais grafiks, vai es jau kaut ko sacīju, Uh, nodarbinātības komitejā 1. aprīlī, balsojums būs pirmajā sesijā maijā. Tāpat gribu sveikt jauniešus, kas ir ienākuši zālē, kas mūs klausās un ir viesos pie mums. Mums vēl nav eh, daudz laika palicis līdz priekšpusdienas beigām, bet es ceru, ka jums tomēr būs arī interesanti paklausīties. Nākamais darba kārtības punkts - startautiskā jūras, jūrniecības organizācijas startautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpes sagatavošanu, certificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem. Paldies, Ribero kundze. Paldies kolēģiem, kas man palīdzēja izstrādāt šo ziņojumu. Runājot īsi, tas ir projekts, kas paredz Tas ir padomas projekts, kas paredz eh, nodrošināt, lai dalībvalstis certificētu tā saucamo STCVF konvenciju, kas tika pieņemta 95. gadā. Tā ir domāta jūrnieku izglītošanai, kas strādā uz zvejas kuģiem tikai čet, četras dalībvalstis līdz šim ir ratificējušas minēto konvenciju. Mērķis ir nodrošināt, lai personāls uz zvejas kuģiem būtu kvalificēts, ko pierāda oficiāls certifikāts, un lai būtu piemērots darbam. Jābūt oficiālam certifikātam, kas apliecinātu kvalifikāciju Un sevišķi mēs runājam šeit par konvenciju, kurā profesionālā izglītība ir likta priekšplānā. Eiropas Savienība nevar ratificēt šo konvenciju, tas ir jādara dalību valstīm. Un dalību valstis e, nevar daļēji to tāpēc, ka tas nav to kompetencē, ja tās nav saņēmušas īpašu atļauju no Eiropas Savienības, jo principā šī joma ir Eiropas Savienības rokās. Jārīkojas ir arī Eiropas Savienībai, lai dalībvalstis var ratificēt konvenciju. Droši vien tikai tāpēc tikai četras dalībvalstis līdz šim ir ratificējušas konvenciju. Kā es jau sacīju, dalībvalstīm ir jādod iespēja ratificēt konvenciju. Un tajā galvenā koncentrēšanās ir uz profesionālo kvalifikāciju. Un es vēlētos, lai parlaments atbalstītu šo padomas priekšlikumu, bet vēl gribu piebilst sekojošo. Esmu tikusies ar ēnu referentiem un esmu apspriedusies ar ekspertiem, lai, varētu, lai mēs varētu vienbalsīgi tomēr pieņemt šo ziņojumu. Esmu saņēmusi atzinumus no Europeš un citām organizācijām un arī no Zilsaimniecības komitejas. Domāju, ka bez kvalificēšanas, kvalifikācijas jautājumiem arī veselība un drošība ir ļoti būtiski aspekti jūrniekiem viņu darba vietā. Problēmas varētu radīt tas, ja jaunos noteikumus attiecināt tikai uz noteikta lieluma kuģiem. Tāpēc mums jāiesaka, jārekomendē padomei attiecināt uh, noteikumus, konvencijas noteikumus uz pilnīgi visiem darbiniekiem, kas strādā uz zvejas kuģiem. Zvejniecība ir viens no, viena no jomām, kur ir daudz profesionālo uh, nelaimes gadījumu, un 24 tūkstoši cilvēku gadā pasaulē iet bojā strādājot zvejniecībā. Tāpēc būtiski ir nodrošināt, lai izglītība būtu tāda, ka mēs varētu teikt, ka šī izglītība Eiropā ir vislabākā pasaulē. Paldies! Yes, well, uh... Jā. Yeah tagad ir iespēja izteikties. Sākumā Labielas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, izsakos atkal, vēl aizvien izsakos Ula Tornes vārdā. Nu, re, šodien ļoti daudz atzinumu, par kuriem izteikties viņas vārdā. Ula gribētu pateikties uh, referentam par ziņojumu projektu un viņa pilnībā atbalsta ziņojumu projekta, ziņojumu projektu. Tomēr gribētu arī uzsvērt, ka sociālajie partneri noturēja diskusiju un panāca vienošanos par šiem specifiskiem jautājumiem pagājušā gada novembrī. Nodarbinātības komitejai ir jāņem vērā sociālo partneru vienošanās mūsu darbā. Ula gribētu izmantot iespēju un atsaukties uz šo diskusiju, kas notika 26. novembrī starp Eiropēšu un Koeka darba devēja pārstāvjiem un ETF darbiņēmēju pārstāvjiem un šajās sarunās panāktās vienošanās. Ir svarīgi uzsvērt to, cik svarīga loma ir sociālajiem partneriem Eiropas um, nodarbinātības jautājumu kontekstā. Ulā ar nepacietību gaida tālāko darbu pie šī ziņojuma. Paldies! You, I... Paldies! Elena Gentile, lūdzu. Grazie, Presidente, ovviamente. Liels, liels paldies priekšsēdētāji. Pilnībā var pievienoties priekšsēdētājs teiktajam un arī atbalstu referenta nostāju. Manuprāt, šī ir svarīga diskusija. Ilgi gaidīts lēmums. Tas noteikti mums krietni palīdzēs. Palīdzot informēt sabiedrību par to, cik vērtīga ir jūrnieku darba loma, ka šie darbinieki strādnieki ir jāaizsargā. Un, piemēram, tas jādara nodrošinot profesionālo apmācību, kas tiešām ir vērtīga. Lai tādējādi mēs koncentrētos īpaši uz šo ekonomikas nozari, kas pēdējo gadu gaitā, jo īpaši zināmās teritorijās Eiropas dienvidos ir cietusi dažādu iemeslu dēļ. Tur ir bijusi tiešām um, tāda ekonomikas um, lejupēja un tādējādi mums vajadzētu nodrošināt labākas ekonomiskās izredzes šajā nozarē. Jūrniecība var būt par pamatu izaugsmē un attīstībai, ja, jo īpaši mēs nodrošināsim pareizos darba apstākļus. Kvalitatīvs darbs ir atkarīgs lielā mērā no apmācības, un jo īpaši apmācības drošības jomā. Tādēļ es uzskatu, ka šai komitejai vajadzētu aicināt a, pavisam ātri apstiprināt šo ziņojumu. Jo gan uzņēmumi, gan arī darbņēmēji gaida lēmumu. Paldies! Thank you! Eh. Paldies! Anna Gerike, lūdzu. ECR grupa. You don't want... Nevēlties neko teikt? Nu, bijāt iekļaut sarakstā kā nu referenta, bet nu labi. Tad dodam vārdu Zubera kundzei no goja grupas. Obrigada, Sr. Presidente. Um, nós uh, estamos, uh, em geral, de acordo com, com... Jā, Es piekrītu uh, lielās līnijās ziņojumam. Mēs vēlamies ar šo ziņojumu atbalstīt padomas priekšlikumu, bet nekādu lielu grozījumu tā kā nav. Domājam, ka kontif, kon, uh, konvencijas ratificēšana varētu būt um, nu, tāds noteiktā artava uh, jūr, lielākai jūrnieku drošībai viņu darba vietās. Pamatojumā referente ir ierakstījusi kaut ko ļoti interesantu, proti konvencija attiecas uz tikai vidēji lieliem kuģiem, bet jāņem vērā, ka ļoti liela daļa uh, zvejnieku eh, zvejniecības, tā ir piekrastes zvejniecība, līdz ar to šī konvencija uz eh, piekrastes zvejas kuģiem nemaz neattieksies. Kaut gan tieši tur darba apstākļi ir vissliktākie. Bieži darba vietas arī ir tādas nedrošas un darba apstākļi nav labi. un arī ienākumi uz nelielajiem kuģiem ir nelieli, un tāpēc biežāk notiek arī nelaimes gadījumi, un cilvēki pat iet bojā šādos gadījumos. Tas izskaidrojams arī ar ļoti garām darba stundām, ļoti garām darba maiņām, un Eh, cilvēki strādā apstākļos, kas apdraud viņu drošību un veselību. Un šādos smagos apstākļos eh, drošība paliek tā kā eh, otrajā plānā. Kopējais regulējums zvejniecības nozarē um, nevar būt nošķirts no mazajiem zvejas kuģiem. Arī šiem darba ņēmējiem ir jāgarantē minimālie ienākumi, lai viņi varētu izdzīvot par to, ko viņi nopelna, un arī, lai viņi nestrādātu ļoti bīstamos apstākļos. Portugālē mums, diemžēl, šajā ziņā ir ļoti smagas problēmas. Thank you all. Paldies visiem. Paldies, ka uzkavējāties un izteicāties īsi. Tagad informēšos tīri par laika termiņiem. Pieņemšana nodarbinātības komitejā 24. marts un balsošana plenāra sesijā sagaidāms, ka 2. aprīlis. Aprīļa 2. plenāra sesija un termiņš grozījuma iesniegšanai tas ir tas svarīgākais 5. mārts. Paldies visiem par komentāriem. Un gribētu tikai atgādināt, kad sāksim darbu trijos. Šeit pat būs mums paredzēta uzklausīšana Viss ir sarunāts ar tātad tā būs nodarbinātības un kultūras komiteja apvienotā uzklausīšana par izglītības sistēmu reformu Eiropā. Veids, kā cīnīties pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, bērnu nabadzību un jauniešu bezdarbu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums mūsu komitejā. Tādēļ patiešām ceru, ka izdosies jums atrast laiku ierasties un uzklausīt jauniešus, kas izteiksies, kas piedalīsies, un arī kolēģis, kas ļoti cieši sadarbojas um, ar šiem jauniešiem. Tad mēs nu sagaidām jūs atpakaļ pulksten trijos. Paldies!